Gut. Dāmas un kungi. Meine Damen un Dārgie kolēģi. Turpināsim šorīt iesākto Startautiskās tirzniecības komitejas sēdi. Šorīt mums bija sēde, kas norisinājās aiz slēgtām durvīm. Līdz ar to jūs īsumā informēšu par koordinatoru sēdē apspriesto, bet uh, nerunāšu ilgi. Mēs runājām par caurskatāmību un piekļuvi dokumentiem. Pēc Eiropas komisijas uh, caurskatāmības iniciatīvas, kas īstenībā ir radusies pateicoties mūsu veiktajam spiedienam, un mēs vienojāmies ka runājot par mēs parūpēsimies, lai katrs kolēģis varētu interneta resursos izlasīt dokumentus. Tas notiks uh, maijā un eh, šī mēneša <clears throat> laikā kolēģi varēs arī parlamenta lasītavā uh, iepazīties ar sevi interesējušiem dokumentiem. Līdz ar to jūs vienmēr varēsiet iepazīties ar TTIP sarunas skarošajiem dokumentiem. Un, protams, mēs turpinām strādāt pie šīs stratēģijas un par attīstību turpināšu jūs arī informēt. Dārgie kolēģi, tagad mēs varam ķerties pie septītā darba kārtības punkta. Esmu priecīgs, ka pie mums ir ieradusies uh, Eiropas lietu valsts sekretāri no Latvijas, Kalniņas Lukaševicas kundze. Viņa tagad mūs iepazīstinās ar Latvijas prezidentūras prioritātēm. Sirsnīgs veicu jūs mūsu komitejā, lūdzu jums vārds. Uh, dear, Mr. Lange, the chair, uh, honorable members. Paldies, Langis kungs, cienījamie deputāti, komitejas locekļi. Man ir patiesas prieks būt šeit un stāstīt par mūsu prezidentūras prioritātēm un arī detalizētāk pārunāt ļoti svarīgos jautājumus, kas ir jūsu komitejas kompetencē. Pirms runāšu par prioritātēm, sākumā gribētu pateikties Itālijas prezidentūrai un arī Eiropas parlamentam par to, ka esat nodrošinājuši tādu gludu pāreju jaunā institūcija ciklu darbības sākumā un Tādējādi uzskatām, ka mums jāizmanto šī iespēja un jādod tāds jauns spēks, enerģija Eiropas institūciju darbam, lai mēs visi varētu strādāt Eiropas pilsoņu labā. Un tagad ķeroties pie mūsu prezidentūras prioritātēm, jāuzsver, ka Eiropas Savienībā jau ir skaidri mērķi. Tie ir izstrādāti eh, strateģiskajā darba kārtībā, tāpat trio prezidentūras programmā un arī uh, Um, komisijas prezidenta Junkera politiskajās vadlīnijās, kuras parlaments ir uh, pozitīvi novērtējis. Un tā vietā, lai pievienotu vēl kādus elementus šajā sarakstā, mēs gribam rīkoties, lai īstenot šo programmu. Tāpēc esam nosprauduši trīs ļoti skaidrs uh, prioritārās tēmas mūsu prezidentūrai, un tās ir konkurētspējīga, digitāla un iesaistīta Eiropa. Godīga un uh, atvērtākstie ārējā tirzniecība var mums palīdzēt būt gan konkurētspējīgākiem un iesaistītākiem. Tas ir galvenais instruments, ja mēs vēlamies panākt, veicināt ekonomisko izaugsmu, tāpat nodrošināt darba vietas un attīstīt tālāk Eiropas Savienības strateģiskās starptautiskās saiknes. Atvērta tirga un arī palielināt tirzniecību un investīciju plūsmas ir ļoti svarīgi elementi, lai veicinātu izaugsmi, atbilstītu ražošanu patērētājus un veicinātu pilnīgu ekonomisku atvesaļošanos visā Eiropas Savienībā. Prezidentūra strādās, lai sasniegtu šos mērķus, un mēs atbalstīsim jau notiekošo darbu um, um, uh, patiecībā uz vienpusējiem, divpusējiem tirzniecības līgumiem un stiprināsim uh, padomus izstrādāto leģislatīvo ietvaru. Mēs gribam aktīvi atbalstīt Eh, spēcīgu, uz noteikumiem balstītu daudzpusēju tirzniecības sistēmu. Šogad tieks, eh, tiks svinēta Pasaules tirzniecības organizācijas 20. gada diena, un Latvijas prezidentūra strādās, lai tālāk sasniegtu progresu attiecībā uz PTO daudzpusējām sarunām. Balī pakā, pasākumu kopums bija tāds liels uh, sasniegums. PTO ietvaros, un mēs pozitīvi vērtējam to, ka tika panākt vienošanās starp ASV un Indiju, un attiecīgi pēc tam tika pieņemts PTO padomas lēmums, lai virzītos uz priekšu pēc balī pasākumiem. Lai stiprinātu daudzpusēju tirzniecības sistēmu, Latvijas prezidentūra nodrošinās nepārtrauktu atbalstu Dohas attīstības programmas sakarībā, un mēs veicināsim ātru tirzniecības veicināšanas līguma īstenošanu un tāpat arī citu balī lēmumu īstenošanu un veicināsim diskusijas par tālāk sasniedzamiem rezultātiem pēc balī procesa. Lai paplašinātu tautspusējo tirdzniecības sistēmu, mēs veicināsim progresu jau notiekošajās PTO iestājas sarunās ar Kazahstānu, Afganistānu, Azerbaidžānu, Serbiju un citām valstīm un atbalstīsim sagatavošanos nākamai PTO ministru konferencē 2015. gadā. Papildus šīm uh, daudzpusējām sarunām mēs izmantosim arī mūsu prezidentūras iespējas, lai atbalstītu vienošanās par pakalpojumu tirzniecību noslēgšanu tāpat arī biopreču nolīgumu noslēgšanu un lai tiktu pabeigta ministru deklarācija par informācijas tehnoloģiju nolīgumu. Cienījami deputāti, runājot par divpusējiem nolīgumiem, mēs uzskatām, ka TTIP un brīvās tirzniecības eh, līguma sarunas ar Japānu un Vietnamu ir mūsu galvenās prioritātes tirzniecības jomā. Mūsu prioritāte numur viens ir transatlantiskais tirzniecības un investīcija partnerības līgums, un mēs ceram panākt būtisku progresu savas prezidentūras laikā. Kā jūs atceraties, Eiropa padome aicināja savos decembra secinājumos intensīvāk strādāt pie TTIP nolīguma. Prezidents Obama arī ir aicinājis kongresu piešķirt, paredzēt šo tirzniecības veicināšanas iespēju. Un, attiecīgi, arī par to izteicās uh, vakar. Politiskais atbalsts no šī nolīguma abām pusēm nodrošina labu uh, pamatu, lai šīs sarunas varētu virzīt uz priekšu. Ambiciozs tētip varētu nodrošināt ne tikai 111 miljārdu vigadējo tādu pastiprinājumu pieaugumu Eiropas Savienības ekonomikā, bet tas varētu arī ģeopolitiski dot labumu Eiropai, ņemot vērā pašreizējo starptautisko kontekstu. Mēs strādāsim kopā ar iestādēm un dalību valstīm, lai nodrošinātu caurskatāmību un saulēcīgu komunikācijas procesu. Un, lai arī sabiedrības debatas būtu labi informētas, mēs jau esam pozitīvi vērtējuši komisijas pārēju uz lielāku caurskatāmību, vedot sarunas par līgumiem, un mēs gribētu pateikties komisāriem Austromai par viņas personīgo iesaistību, lai TTIP teksti būtu pieejami Eiropas sabiedrībai. <clears throat> Komisijas iniciatīvas ir ļoti svarīgs devums, lai uzlabotu šos centienus, lai nodrošinātu labāku komunikāciju ar sabiedrību pār šī līguma elementiem. Šajā kontekstā ir ļoti svarīgi norādīt, ka padoma iepriekš piekrita atklāt runāt par tētipu mandātu, kas jau ir tāds labs pamats un piemērs caurskatāmībai. Mums ir nepieciešams labāk sabiedrībai un ieinteresētām pusēm izskaidrot, ieguvumus un būtiskumu šim līgumam. Gan komisija, gan parlaments šobrīd jau daudz strādā, lai sniegtu vairāk informācijas par TTIP uh, ieguvumiem un uzdevumiem tā sakarībā. Mēs piekrītam, ka šis komunikācijas process ir jāpielāgo konkrētām situācijām un jāparedz arī atsevišķām dalībvalstīm, un tāpēc ir izšķirīgi svarīgi, lai dalībvalstu valdības arī aktīvi piedalītos šajā komunikācijas procesā. Nav šaubu, ka valsts uh, un investoru arbitrāžas sistēma ISDS ir viens no delikātākiem jautājumiem TTIP sakarībā. Mēs pozitīvi vērtējam publiskās konsultācijas rezultātu publicēšanu, to veids komisija un uh, ceram, ka uh, šie rezultāti tiks pārunāt mūsu prezidentūras laikā. Eiropas parlaments tiks cieši iesaistīts šajās debatēs. Mūsu prezidentūras laikā padome sāks diskusijas par Uh, investīciju aizsardzību reformu, ņemot vērā pašreizējās bāžas saistībā ar ISDS un tāpat arī tāpēc, ka ir nepieciešams spēcīgākā, stingrāk aizsargāt Eiropas Savienības, Eiropas Savienības investīcijas globālā kontekstā. Un pārējot tagad pie vēl viens svarīgi transatlantiskā partnera Kanādas. Uh, visaptvarošais ekonomiskais un tirzniecības līgums ar Kanādu ir ārkārtīgi svarīgs, un tas var nodrošināt jaunas tirgus piekļuvas iespējas Eiropas uzņēmumiem kas ir ļoti nepieciešams pašreizējā ekonomiskā un politiskajā vidē. CETA. Par to mēs esam vienojušies, un mēs uzskatām, ka uh, esošās bāžas un problēmas var atrisināt tā sauktā legal scrubbing uh, sakārtošanas procesā. Ir vairākas citas tirdzniecības sarunas, kur mēs gribētu pavirzīties uz priekšu. Uh, veiksmīga divpusēja tirdzniecība un investīcijas sarunas ar Japānu ir viena no mūsu galvenajām prioritātēm. Japānas tirgu atvēršana Eiropas precēm un investīcijām Eh, dos būtisku labumu Eiropas ekonomikai. Saruna noslēgšana ar Vietnamu tāpat laikā būtu spēcīgs signāls par Eiropas nepārtraukto sadarbību ar ASEAN valstīm. Eh, katrs līgums gan ir katrai valstī pielāgots, ir skaidrs, tāpat laikā, kā līgums ar Vietnamu būtu ļoti svarīgs, vērtīgs atsaucas punkts tālākām eh, sarunām ar citām ASEAN valstīm un partneriem. Tāpēc ir ļoti svarīgi nodrošināt ambiciozu rezultātu sasniegšanu, lai noteikti standartus tāda veida līgumam, kādu Eiropa vēlētos panākt. Cienījamie deputāti, tāpat mēs pievērsīsim uzmanību tirzniecības iespējām pie mūsu robežām, izmantojot arī austrumu partnerības iespējas. Padziļināts un visaptvarošs pirmā brīvās tirzniecības līguma īstenošana ar Moldovu un Grūziju, protams, ir uh, jau darbs, kas notiek. Mums ir jānodrošina, lai reformas šajās valstīs pātrinātos un lai Moldova un uh, Gruzija saņemtu taustām ieguvumu no tirzniecības ar uh, Eiropas Savienību. Tāpat arī Ukrainā nepieciešams steidzamas reformas uh, DCFTA. Šis līgums ir atkārtot jāatver un jāpielāgo ne tikai tāpēc, ka ir spiediens no trešajām pusēm. Tam vajadzētu stāties spēkā 2016. gada 1. janvārī, kā tas arī bija plānots. Šai sakarībā mēs gribētu pateikties Eiropas parlamentam par lēmumu pātrināt procedūru, paredzot autonomas tirzniecības pasākums Ukrainai un Moldovai. Šis, šis lēmums nodrošināja nepieciešamo ekonomisko un politisko atbalstu abu valstu valdībām. Un trešām kārtām gribētu runāt par uh, likumdošanas uh, jautājumiem, failiem. Mūsu prezidentūra uh, veicinās arī likumdošanas darbu, lai uzdrošinātu lēmumu pieņemšanas efektivitāti un lai tiešām vērst uzmanību uz sasniedzamiem rezultātiem. Pirmkārt, likumdošanas uh, priekšlikums, lai izveidotu uh, savienības mēroga sistēmu uh, pašsertifikācijai iz, izrakteņu um, ieguvēji, kas tiek iegūti no konfliktu uh, zonām. Mēs centīsimies uh, izstrādāt uh, tiesisko regulējumu, lai samazinātu uh, bruņoto grupu finansēšanu un veicināsim tādu atbildīgu minerālu iegūšanas praksi. Padome izskat šo priekšlikumu un ir norādījusi atbalstu, lai uh, noteiktu tādu brīvprātīgu pašsertifikācijas sistēmu tiem, kas in, importē alvu, tantalu, volfram un zeltu. Un tāpēc mēs izmantosim savus prezidentūras laiku, lai veiktu, lai veicinātu tehniskās diskusijas padomē par šo konkrēto jautājumu. Otra prioritāte ir grozījumi regulā, kas aizliedz tirgot konkrētas preces, kuras varētu izmantotas, lai uh, veiktu nāves sodu, spīdzināšanu vai visādi citādi cietsirdīgi vai nehumāni attiektos pret cilvēkiem. Savas prezidentūras laikā mēs intensificēsim diskusijas ar padomu par šiem ierosinātajiem grozījumiem. Mēs gribam nodrošināt sarunu veseņas mandātus šajos uh, divos likumdošanas dosjē un gribam uzsākt sarunas ar Eiropas parlamentu. Mēs gribētu saņemt parlamentu viedokli par šiem priekšlikumiem un pilnīgi noteikti centīsimies panākt uh, risinājumu, kas ir pieejams visām pusēm un uh, interesētajām pusēm. Runājot par tirzniecības aizsardzības instrumentu modernizācijas priekšlikumu, mēs uh, atzīstam, ka dalība valsts ir sašķerta šajā jautājumā par mazāko muitas Eh, nosacījumi, bet mēs meklēsim eh, ceļus uz priekšu. Latvijas prezidentūra arī ir gatava iekļaut padomas darba grupas eh, darba kārtībā grozījums par starptautiskajiem publiskā iepirkuma instrumentiem, kad komisija attiecīgi nāks klajā šādiem priekšlikumiem. Priekšsēdētā cienējamie deputāti, mēs Uzskatām, ka Eiropas Savienības tiesniecības politikas eh, darba kārtība var atbalstīt izaugsmē Eiropā, radīt darba vietas un uzlabot eh, iedzīvotāju labklājību. Mēs eh, ceram, ka mēs varam sadarboties un partnerībā strādāt ar Eiropas parlamentu, lai sasniegtu šos ambiciozos mērķus. Tā ka es tik tiešām Ceru, ka mums būs cieša sadarbība turpmāko sešu mēnešu laikā un arī pēc tam, un būšu gatava atbildēt uz jūsu jautājumiem. Paldies! Thanks a lot. Uh, very clear message. Paldies! Paldies, ka jūs tik uh, labi izklāstījāt savus prioritātes. Pirmajā kārtā došu vārdu politisko grupu locekļiem. Pirmais uzstāsies Daniels Kaspārī, Eiropas Tautas partijas grupas vārdā lūdzu. Paldies, paldies par jūsu uzstāšanos. Jūs runājāt uh, lakoniski, bet uh, jūsu prezentācija bija uh, gana interesanta un arī kodolīga. Es tagad turpināšu vācu valodā, kas ir mana dzimtā valoda. Jūs esat atbildīga galvenokārt par Eiropas lietām, tā vismaz jūs to aprakstījāt savā uzrunā. Es gribētu labprāt uh, runāt tieši par tirdzniecību, bet, uh, nu, varbūt ne tā, ja tā izolētā veidā. Uh, Pēdējā iepriekšējā prezidentūras laikā mēs bieži piedzīvojām, ka tās likumdošanas iniciatīvas, ko piedāvā komisija, nonāk parlamentā, mēs tos pieņemam pirmajā lasījumā, un tad padomē nekas eh, ļoti ilgi nenotiek. Uh, Mums bija par dempingu likumdošana, komisija tur neko nedarīja, padomu neko nedarīja, tagad mums bija arī priekšlikums par tirzniecības aizsardzības instrumentiem, arī tur viss ir bloķēts, tālāk IVI instruments par piekļuvu tirgumu, tur arī nekas nav noticis, dokumenti ir kaut kur padomas darba atvilknēs un parlaments savu darbiņu ir izdarījis, bet padomu uz priekšu nekustās. Varbūt jūs redzat iespēju, kā nedaudz motivēt padomi, lai tā patiešām nonāktu pie lēmumiem. Tagad ir iespējams nobalsot padomē ar vairākumu, pateicoties Lisabonas līgumam, vai jūs varat kaut ko darīt, lai likumdošana patiešām virzītos uz priekšu, lai padome varbūt mainītu šo savu bloķējošo nostāju. Tālāk runājot par mūsu nolīgumiem, arī jūsu darba kārtībā ir paredzēts vairāks nolīgums jau jūsu mandāta laikā laicīgi noslēgt, bet bieži vien uh, paiet ļoti garš laiks uh, pēc. Uh, līguma parakstīšanas un uh, spēkā stāšanās, jo tie visi vēl ir jāpārtulko oficiālās valodās, tur ir vēl daudz dažādu administratīvo gaiteņu, kuriem jāaiziet cauri, un bieži vien tas prasa pat līdz trīs gadiem, lai kopš parakstīšanas brīža līguma status spēkā, nu varbūt varētu kaut ko darīt, padomājot arī par tulkošanas kapacitātēm, juridisko dienas darbību, bet jāsaka, ka tas maksā ļoti daudz. Mm, birokrātiskā nasta ir patiešām augsta, nu vai jūs arī šeit saskatāt kādas iespējas tomēr situāciju uzlabot jūs prezidentūras laikā? Un tālāk mums ir bijušas diskusijas parlamentā par tās augtajiem jauktajiem nolīgumiem. Es vēlētos, lai komisija būtu gana spēcīga un uh, noskaidrot Singapūras jautājumu Eiropas Savienības tiesā. Uh, bet varbūt arī padomē būtu iespējams vest sarunas par to, vai šādi līgumi ir patiešām jēgpilni. Varbūt, ka noslēdzot tirzniecības nolīgums, vajadzētu koncentrēties tikai un vienīgi uz tirzniecību, un proti tās lietas, kas ir mūsu kompetencē, mēs varētu darīt Eiropas līmenī un visu laiku tad uh, netraucēt padomi, domājot, kā mēs varētu ietekmēt arī uh, Un Tātad tie bija mani jautājumi. Tātad pirmām kārtām pirmais lasījums, varbūt, ka varētu uzlabot procedurālo uh, gaitu, otrām uh, kārtām um, pātrināt uh, līguma stāšanās spēkā un tātad trešām kārtām, nu, to jūs jau atceraties. Paldies. Tagad nākamais runātājs. Thank you, Bern. And, uh... Devits Martins, lūdzu, paldies, paldies prezidentūrai par ļoti visaptverošu ievadrunu. Es biju patiešām gandarīts, ka jūs sākumā uh, runājāt par multilaterālo jeb daudzpusējo tirdzniecību. Uh, jo bieži vien mēs patiešām esam nobažījušies, ka mēs nevarēsim kā Eiropas Savienība būt pietiekami pārliecinoši globāli spēlētāji, un es esmu patiešām gandarīt dzirdēt, ka jūs uh, arī Balijas sarunām pievēršat tik lielu uzmanību. Tālāk uh, par TTIP runājot, tas patiešām arī ir ļoti aktuāli un ir labi, ka mēs varēsim piekļūt vieglāk dokumentiem, pateicoties parlamentu izdarītajam spiedienam. Varbūt, ka vajadzētu tikpat uh, lielā mērā atvieglot piekļuvu visiem brīvās tirzniecības nolīgumiem. Nu, kādēļ nevarētu tādu caurskatāmības uh, tradīciju attiecināt arī uz uh, visiem, visiem citiem nolīgumiem, par ko tagad notiek sarunas? Ir daudz dokumentu, kas mums ir ļoti svarīgi un joprojām neesam ar tiem patiešām iepazinušies. Turning to the bilateral runājot par divpusējiem nolīgumiem Es jums varu pilnībā piekrist, ka Vietnama un Japāna mums ir ļoti svarīgi sadarbības partneri, un mēs varam panākt progresu attiecībā uz abām šīm valstīm. Un es domāju, ja jūs prezidentūras laikā pavirzītos uz priekšu, tas būtu patiešām lieliski. Un Daniels teica, ka jā, bieži vien mēs vienojamies, mēs ilgi, ilgi vedam sarunas, parakstām līgumus, ratificējām tos, bet līdz tie stājas spēkā, nu, tad tur paiet eh, milzum daudz laika, varbūt, ka patiešām varētu visu šo procesu pātrināt. Labi, mēs varētu sākt ar Singapūru un uh, es mēģināšu atkal jums uh, uzdot šo jautājumu. Uh, nolīgums par uh, precēm un pakalpojumiem ar Singapūru. Mēs par to ļoti ilgi runājam, tālāk runājam par investīciju pakotni, mēs arī uh, noslēdzām vairākus kompromisus. Un pēc tam, kad darbs bija noslēdzies, uh, komisija to visu ielika vienā vienotā paketē. Uh, ja mēs runājam par precēm un pakalpojumiem, šis nolīgums tika apspriests kā atsevišķs nolīgums no investīciju nolīguma. Parlaments to atbalstīja, un ja tas tagad tiks, eh, ja tam tiks piekabināta šī investīcija nodaļa, tad īstenībā mums būs to daudz grūtāk eh, atbalstīt. Nu, kādēļ šo nodaļu, kas attiec uz precēm pakalpojumiem, nenodalīt no investīcijām? Tā jums būs brīvās tirzniecības nolīgums, ar eh, kuru varēsiet lepoties jau savas prezidentūras laikā. Tālāk, Kanāda Mēs eh, vedām sarunas par visu pakotni kopumā, bija grūti nodalīt atsevišķas sadaļas, bet eh, vai jūs redzat eh, kādu iespēju investīcijas tomēr nodalīt? Varbūt šeit varētu tā niansētāk aplūkot tieši šo nolīgumu, lai varētu uzlabot Kanādas nolīguma raksturu. Un beidzot par TTIP, nu jā, man šķiet atkal ir jāatkārto Daniela teiktais. Jāsaka, ka atmosfēra vedot sarunas par TTIP ir visai nokaitēta parlamentam, bet es gribu teikt, ka labs TTIP nolīgums patiešām radīs vairāk darba vietu, Eiropas Savienībā uzlabosies izaugsmas rādītāji, bet ir lielas bažas par ISDS sadaļu TTIP un tāpat Eh, daudz ir nobežījušies, ka nolīgums nebūt, nebūs tik veiksmīgs un ka tas nemaz tik ļoti mums nenāks par labu. Ir, protams, jāaizsargā mums svarīgie sektori, un es domāju, ka mēs tomēr varam panākt vienprātību, vedot sarunas par TTIP un izkliedēt ļaužu bažas. Es vienkārši gribēju pavaicāt, ko jūs par to domājat. Protams, mēs sarunas nenoslēgsim jūs prezidentūras laikā, bet ko jūs varat izdarīt tieši jums atvēlētajos sešos mēnešos, lai visi būtu arī labāk informēti par TTIP raksturu un gāru. Paldies! Mā. Paldies tagad Emma, paldies! jūs esat eh, uzņēmušies prezidentūras grožus eh, tādos politiski visai jūtīgos laikos un par uh, tirzniecību arī tiek runāts daudz. Tas ir viens no ekonomiskās atveseļošanās uh, dzinēja motoriem, bet, protams, arī politisks, ģeopolitisks um, instruments, kas te varētu notikt nākamo sešu mēnešu laikā. Mums ir varbūt vairāk jāreklamē šī tirzniecības joma, jāsaka, kāds potenciāls tajā slēpjas, ko jūs varētu arī uh, Latvijas prezidentūras prezidentūras laikā darīt, lai varētu uh, eh, tirdzniecību virzīt uz priekšu un kā tas sasaucas ar 2020. gada stratēģiju? ja mēs runājam par TTIP, es vēlos, lai nolīgums būtu patiešām veiksmīgs, visaptverošs. Mums nevajadzētu atturēties no sarunām. Nē, tajās ir jāmetas ar visu spēku. Un ja mēs runājam par šo ISDS, jeb uh, investoru uh, un valsts šo šķīrēju tiesu strīdu risināšanu. Kā šo jautājumu varētu atrisināt pēc iespējas ātrāk, lai patiešām blokāda tiktu atcelt un kāds būtu tāds paredzamais grafiks? Paldies! Helmut, lūdzu. Paldies. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Paldies valsts sekretārs kundzei. Paldies, ka Jūs mūs iepazīstinājāt ar um, galvenajiem mērķiem prezidentūras laikā. Man ir vairākas piezīmes. Pirmkārt, jūs minējāt. Divpusējas tirdzniecības sarunas uh, runājāt par Japānu, Vietnamu un arī TTIP nolīgumu. Tas nozīmē, ka jums šķiet, ka it kā jau uh, viss būtu gatavs un viss jau ir vienojušies, bet jāsaka, ka sabiedrība ir ļoti noraizējusies par to, kā šie līgumi varētu ietekmēt viņu dzīvi un kas vispār tajos ir atrunāts. Mani kolēģi jau uzdeva jautājumu par šo investoru strīdu risināšanas mehānismu un. un Komisija ir veikusi jau konsultācijas par TTIP, bet mēs atceramies, ka pret līgumu, pret CETA līgumu jau bija liela pretestība un uh, daudz nemaz ar tā tekstu pilnībā nav iepazinušies. Tā tad Eiropas Savienībā visas rakstiskās atbildes reaģēt uz komisijas veiktajām konsultācijām bija negatīvas. Nu, ko tad padomu darīs, lai kaut kā uz to reaģētu un pārdomātu? Kā reaģēt uz pilsoņu bažām? Latvijas prezidentūras laikā mēs esam pieredzējuši, ka pilsoņi uzticas aizvien mazāk Eiropas institūcijām. Es pats esmu Vācijas deputāts, arī dalību valstīs ticību institūcijām rūk un rūk. Kā varētu atkal šo tendenci pagriezt otrādi? Lai cilvēki būtu ieinteresēti mūsu sabiedrības attīstības modelī un Eiropas attīstībā. Kādi tad ir um, Latvijas prezidentūras mērķi? Otrām kārtām, jūs varbūt esat informēta par eh, šo ES Maurīcijas eh, līgumu par pirātu vešanu uz Maurīciju. Tas ir Eiropas Savienības tiesas spriedums un padomēji ir saistības uh, parlamentu informēt par visām šīm startautiskajām sarunām un vai jūs kā Latvijas prezidentūra arī mūs informēsiet par visām pilnvarām, kas norisinās šajā kontekstā, nu, protams, runājot gan par tirzniecību, gan par investīcijām. Trešām kārtām, ja runājam par kaimiņu attiecību politiku, tas ir viens no tādiem uh, vaļiem, uh, Latvijas prezidentūras laikā viens no pamatīgākajiem jautājumiem, kam jāpievērš uzmanība plenārsēdē, jūs teicāt, ka jūs vēlties uh, izkopt tādu vienotu ES pieeju Krievijas federācijai. Pagājuši gadu jau notika vienošanās par makrofinanšu atbalstu Ukrainai. Tā ir e, iespaidīga naudas summa un Ukraina tagad pieprasīs e, pusotru miljārdu eiro atkal. Vai jūs varat garantēt, ka tā nauda, kas tiek piedāvāta Ukrainai no Eiropas Savienības puses, pat tiešām nonāk e, to rokās, kam tā ir visvairāk nepieciešama, proti atjaunojot izpostītās struktūras un lai vismērtiecīgāk varētu cīnīties pret krīzi šajās, šajā valstī, lai tā nepazūd oligarhu kabatās. Paldies! Bonjour, madame. Euh, merci. Paldies. Un uh, labdien, valsts sektārs kundze, paldies par jūsu klātbūtni šodien un vēlu veiksmi jūsu prezidentūrai. Eh, Eiropas eh, komisijas negatīvas par eh, caurskatāmību saistībā ar tirzniecības darba kārtību, nu, iedzīvotāji jāsaka, kļūst ar vien rezervētāk attiecībā uz pieņemto stratēģiju. Katrai ziņā es gribētu zināt kaut ko uh, vairāk, kā arī šīs sarunas. Tātad man ir vairāk jautājumu šai sakarībā. Pirmkārt, padome 16 mēnešus pēc tam, kad tika apstiprināts eh, saruna mandāts par transatlantisko līgumu, ir eh, publiski beidzot eh, publiskojas informācija. Vai jāsaprot, ka tas ir tāds interesants, pozitīvs solis un dinamika attiecībā uz transatlantisko līgumu? Un, acīm redzot, Pārdoma tagad katru reizi, kad apstiprinās kādu sarunu vešanas mandātu Eiropas komisijai, to padarīs publiski zināmu, tā tad informēs. Uh, visiem Eiropas uh, pilsoņiem. Vai tas tā tagad būs? Tas mans pirmais jautājums. Otrais jautājums. Eiropas uh, vidutāja loma. Ombudes aptainojos ir norādījusi, ka pieņemt Amerikas prasības attiecībā uz dažādiem uh, ierobežojumiem, dokumentiem, ka tas Eh, neatbilst Eiropas eh, interesēm. Tātad, ja viņiem ir šāda prasība, tas nenozīmē, ka mums tas ir pieņemami, bet, diemžēl, šīs reading rooms, par ko mēs visi zinām, ne visi Eiropas parlamenta locekļi un ne visiem ir pieejamība šiem dokumentiem. Tā ka man ir jautājums, jūs tagad nu pat esat pārņēmusi Eiropas, eh, Eiropadomas eh, prezidējošo lomu, tā tad jūsu birojā uz galda vai jums ir šie konsolidētie sarunu dokumenti jūsu birojā uz galda vai tie jums ir jūsu ministrijā, tā tad šis eh, konsolidētais sarunvešanas mandāts vai arī jums jāiet uz ASV vēstniecību, lai iegūtu šos sarunvešanas dokumentus. Trešais jautājums. Vairākas dalībvalsts ir norādījušas attiecībā uz ISDS, ka mēs gaidam šobrīd uz uh, publiskajām konsultācijām, gaidam, gaidam, neko pagaidām ar amerikāņiem nepārunājam. 97% uh, atbilžu, ko jūs saņēmāt konsultāciju procesā, ir nē, ka mēs negribam uh, šo ISDS. Tā tad skaidri redzams, ka ir ļoti liels vairums, kas noraida šo ideju. Protams, tas ir jāskat kopā ar eh, nolīgumu ar Kanādu. Tā tad vai jūs to ņemsiet vērā, vai padome darīs atkal to pašu kā komisija, un tas nozīmē, ka viņi pateiks vienkārši, nu, ja pirmoreiz neizdevās uh, saņemt pareizu atbildi, nu tad jā, vienkārši vēlreiz jāuzdod jautājums. Tātad kāda būs jūsu pieeja, un gribētu zināt, kādas institīvas jūsu prezidentūra veiks attiecībā uz šo jautājumu. Un visbeidzot. Šodien atrodamies debašu vidū, un jūs uh, teicāt, ka tētip uh, līgums novadīs pie izaugsmas un darbietām. Davids Mārtiņš teica, ka daudzas politiskās grupas uzskata, ka tītip, uh, jā, tiešām dos izaugsmu darba vietas, vai jūs esat gatavi veikt iniciatīvu, jūs prezidentūras laikā veikt kādus pētījumus, kādus nopietnus pētījumus pasūtīt, jo mm, gluži Nopietni sakot, pēdējais eh, pētījums bija apmēram, tur bija runa par kaut kādiem 6000 eh, darbvietām Eiropā, 600 tūkstoši darbvietām Eiropā. Mēs neesam prasījuši šo pētījumu, mēs arī to neveicām, bet tas ir eh, ASV universitātes pētījums, kas ir publicējis šādus datus, tā ka lūdzu, vai mēs godīgi varētu šeit tagad atklāt runāt par atklātiem cipariem. Paldies! Grazie! E, grazie. Pienīkundze. Jā, paldies. Un paldies pasekretārs kundzei par to, ka esat pievienojusies mums šodien, lai apspriestu Latvijas prezidentūras darbu programmu. Es esmu bijusi diezgan kritiski noskaņota pret eh, tādu diezgan mm, virspusējo Itālijas prezidentūras paveikto darbu. Eh, es sagaidu vairāk eh, no jums. Mēs vēlamies lielāku atklātību TTIP sarunu laikā, par TTIP sarunu norisi. Itālijas prezidentūras laikā Bija daudz eh, runu par eh, sārunu mandātu, pa neoficiāliem kanāliem mēs šo dokumentu jau esam redzējuši, bet es vēlos eh, tātad izmantot un realizēt savas tiesības tikt informētāji Un runājot par ISDS jautājumu, uz to eh, principā ir saņemtas galvenokārt negatīvas atbildes. Latvijas prezidentūrai vajadzētu nodrošināt eh, vai censties nodrošināt, ka ISDS paliek tikai kā ļaunas atmiņas, ka mēs no tā atvadīsimies. Mēs nevēlamies eh, zaudēt savu, nat, savu Eiropas suverenitāti, eh, piekāpjoties eh, tirzniecības sarunās. Mēs ceram, ka tādi jautājumi kā valsts iepirkums, publiskais iepirkums, aizsardzības jautājumi tiks ņemti vērā. Un visbeidzot, komerciālie aizsardzības mehānismi, tirsniecības aizsardzības mehānismi MBU ir ārkārtīgi svarīgi. Un, diemžēl, daudz viet pasaulē mēs sastopamies ar dempingu, ar negodīgu attieksmi. Uh, Un nevienlīdzīga attieksme mums ir jāaizsargā savi ražotāji uh, vispirmām kārtām. Tā kā es aicinātu jūs būt ambicioziem un arī ļoti pacietīgiem. Paldies, un tālāk vēl Pābrika kungs un vēl viens jautājums. Paldies, priekšsadētāji, sveicināt Latvijas pārstāvjiem, vēlētos vispirms apsveikt savu valsti par to, ka mēs esam šeit, bet arī zināmu līdzjūtību Runāt par starptautisko tirzniecību. Starptautiskā tirzniecība ir daļa no ģeopolitikas, no ārpolitikas. Un es aicinātu jūs nedaudz patsprie, paspriest par šiem blakus efektiem aspektiem blakus sekām, kādas rada tirzniecības sarunas, kādas tās ietekmēs Eiropas ģeopolitisko situāciju, reģionālo ģeopolitisko situāciju, eh, gadījumā, ja sarunas tiks pabeigts un līgums tiks noslēgts eh, vai arī netiks noslēgts. Es zinu, ka daudz šķēpu tiek lausts eh, par uh, ISDS. E es zinu, ka 90. gadu valsti, 90. Eh, gados eh, Latvija noslēdza tirdzniecības nolīgumu ar ASV. Latvija tad nebūtu nebija visbagātākā valsts pasaulē, bet ISDS e eh, tika iekļauts šajā līgumā. Vai jūs varētu paskaidrot gan oponentiem, gan atbalstītājiem, cik lielā mērā pēdējo 20 gadu laikā Latvija ir cietusi tādēļ, ka ISDS ir iekļauts tirdzniecības nolīgumā ar ASV, lai labāk palīdzētu saprast, vai šis, eh, šī eh, sadaļa tiešām rada kaut kādas briesmas. Un tad es vēlētu tos, lai jūs eh, parūpētos arī par citiem tirsniecības nolīgumiem ar citām valstīm, kurus varētu skart jaunais TTIP līgums ar ASV, e, jo pasaule skatās, e, kas notiek. Un, e, piemēram, Meksika ir viena no šādām valstīm, jo varbūt vajadzētu nedaudz atklātāks padarīt šīs, šos te sarunu procesus. Tas ir arī citu valstu interesēs, kuras var ietekmēt šis līgums. Merci, merci pour... Uh... Tojas kundze, paldies uh, uh, par jūsu prezentāciju. Startautiskā tirzniecība ir tiešām jautājums, kas mūs ārkārtīgi interesē attiecībā uz jūsu prezidentūras laiku un, protams, arī pēc tam. Pirmais komentārs. Jūs sākāt savu uzrunu, jūs teicāt, ka jūs atbalstat jautājumu tātad at par atvērstu tirzniecību jo ir nepieciešams eh, radīt eh, izaugsmi, darba vietas un tā tālāk, un kā jau teica mans kolēģis Žado, eh, šie šodien pastāvošie pētījumi, kas mums tomēr neapstiprina to, ka tiks radīts darba vietas, un es arī gribētu teikt, ka lai līdzdarbotos grupā, kas ir Eiropas globalizācijas fonds, un mēs tur veicam papildus pasākums Eiropā, Tāpat laikā ir sektori, ļoti svarīgi sektori, piemēram, ķīmiskā ražošana, medikamentu, tāpat arī nu, tādi tradicionālāki sektori, kuri pilnībā ir, kā lai saka, izšķīduši šajā uh, globālajā tirzniecībā, jo brīvā tirzniecība absolūti neaizsargā šīs nozars un uh, Mēs pakļaujam visiem vējiem savu Eiropas industriju, un būtu interesanti tādā zināt, kā padoms līmenī tiek domāts par šo godīgo tirzniecību, ne tik daudz brīvu tirzniecību. Vai jūs domājat par šo godīgo tirzniecību, kas vienā laikā aizsargātu darba vietas, aizsargātu sociālo vidi, bet tāpat laikā paredzētu arī normas startautiskā līmenī, kas būtu tāds daudz augstāks normas nekā tās, eh, kuras mēs esam pieņēmuši mm, tītipa kontekstā. Te nav runa tikai par tētību. Nu jā, protams, jā, bet visā visumā, es domāju, mums ir jāpārskata, uh, kā notiek tirzniecība, kā mēs to organizējam uh, no Eiropas puses. Otrais jautājums par ISDS un konsultācijām, konkrētāk par konsultācijām. 90% uh, organizācija un persona, kas ir atbildējušas, ir skeptiski par ISDS, un Komisija saka, kamēr eh, padomu neapstiprinās savu šo, citu mandātu, mums ir jāturpina šajā mandātā, tātad ar ISDS. Tātad man ir jautājums, vai jūs esat gatava prezidentūras laikā padomē mainīt eh, šo pieeju, ņemt vērā, ņemot vērā to, ko ir teikuši 90% aptaujāt, 97% aptaujātā cilvēku pār ISDS iekļaušanu. Un o, eh, trešais jautājums arī par ISDS CETA, kas ir saistīts ar to. Ja pilsoniskā sabiedrība jums saka, ka uh, eh, ISDS tiek aplūkots uh, uh, saistībā ar TTIP, tad ar CETA tur atbildi gluži tāda pati. Vai jūs esat gatavi CETS gadījumā iestrādāt arī uh, ISDS. Jūs teicāt, ka ir juridiskas detaļas, kuras varētu atrisināt šajā gadījumā. Nu, es nedomāju, ka ISDS ir gluži juridiska detaļa. Es domāju, ka tas ir daudz lielāks jautājums, ka tikai juridisks sīkums. Un tālāk par izraktaņiem un konfliktu reģioniem. Jā, tik tiešām ir komisijas iniciatīva, kas uh, par derīgiem izraktaņiem Mērķis ir nodrošināt efektīvu darbību, bet ir cilvēks runā par efektivitāti nepieciešam mūsu uzņēmumiem. Ir nepieciešams nodrošināt šo efektivitāti tieši procesā no izcelsmes valstīm. Vai jūs esat gatavi pieņemt pozīciju, pozīciju, kas būtu tāda efektīva attiecībā uz izrakteņu izmantošanu konflikt zonās? Tātad vai jūs domājat par tādu saistošu tiesisko regulējumu, kas būtu uh, obligāts un uh, visām iesaistītajām pusēm? Paldies! Sofija kundze. Jā, paldies. Es gribētu runāt par. Par uh, sarunu uh, procesu. Mūsu kolēģi Redingas kundze ir atbildīga par šo dosieju pagājušo reizi Strasbūrā. Viņa runāja uh, par dažādiem elementiem, kas būtu jāiekļauj tīza un par dažādām eh, sarkanajām līnijām. Jūs pārstāvat Latvijas prezidentūru. Uh, Es saprotu, ka jūs arī to esat iekļaujuši kā vienu par savām, no, nu, no savām prioritātēm. Tad ir jautājumi par tīza un tāpat vēl runājot par caurskatāmību, kur ir runāja daudz citi runātāji. Gribētu zināt, vai jūs būtu par to, ka tiek publicēts eh, sarunvešanas mandāts tīza gadījumā, vai tāda būtu arī jūsu pieeja un vai to var atbalstīt arī mm, padomē. Tā tad ir tētiplīgums un es domāju, ka nu, te būs nekāda cita izņēmuma vairāk. Thanks very much. I promise to be. Um... Paldies. Es apsolīju runāt ļoti īsi. Atvainojos, ka nokavēju nedaudz, bet ir kāda joma kurā ir uh, ļoti uh, tāds liels sasprintinājums gan CETA, gan TTIP sakarā. Mēs arvien mazāk dzirdām par uh, attiecībām ar Āfriku. Un ekonomiskās partnerības līgumi divi ir gandrīz pilnībā sagatavoti saistīti ar to, ko Marija teica eh, par eh, ilgspējīgu attīstību un eh, cilvēktiesību ievērošanu. Un šajās te ekonomiskās partnerības nolīgumos mēs redzam, ka netiek ievērot šie ilgspējības principi. Varbūt šai sakarā jūs varētu kaut ko pakomentēt. Paldies, tiešām ļoti daudz jautājumu. Lūdzu, vārds atbildēm. Thank you. Um, well, thank you for variety of, of... Jā, paldies par šo ļoti bagātīgo jautājumu, bāžu un komentāru klāstu. Uh, ir redzams, ka uh, viedokļi arī šajā zālē ir ārkārtīgi atšķirīgi, bet ir kāds jautājums, uh, kur mēs esam vienasprātis, mēs uh, nedrīkstam liekt vai nedrīkstam neievērot caurskatāmību un atklātību, eh, komunicējot ar mūsu pilsoņiem. Runājot par tītip, eh, vairums no deputātiem, kas tev jautājums eh, to minēja, kaut gan jautājumi bija atšķirīgi un arī komentāri atšķirās. Bet te varētu izdalīt kādas piecas galvenās tēmas. Vispirms caurskatāmība, tālāk ISDS un jautājums par uh, darba vietām un izaugsmi, ģeopolitiskā loma tika skarta, un jautājums par publiskajām konsultācijām un pilsoņu attieksmi. Runājot par ISDS diskusijām tīti pietvaros Vispirms es vēlētos izmantot šo iespēju un pateikties eh, komisijai par eh, faktu ziņojumu par eh, diskusiju noslēgumu, kur ir faktiski ieinteresēto pušu galvenās bažas apkopotas. Un mēs tagad vēlamies redzēt, kādā veidā šīs ziņojums palīdzēs formulēt konkrētākus priekšlikumus. Uh, komisijai, konsultējoties arī ar parlamentu un padomi un citām interesētajām pusēm, kas sekos kā nākamais solis. Ziņojums parāda, ka atšķirības viedokļos pastāv par visiem jautājumiem un balstoties uz dažādiem komentāriem komisija ir identificējusi virkni jomu, kurās turpmāk būtu jāstrādā. Mēs pilnībā apzināmies, cik ārkārtīgi jūtīgi ir šie jautājumi un ISDS īpaši, taču nevajadzētu ļaut debatēm par ISDS ieņemt centrālo eh, vietu, jo mums ir tiešām ļoti ambicioza darba kārtība sarunās. Tātad tirgus pieejamība, preču precēm, pakalpojumiem, sadarbošanās likumdošanas jomā, standarta noteikšanas jomā, m, mm, ārpus tarifu barjeru, likvidēšana, geogrāfiskās implikācijas. Lūk, tam ir jābūt uh, diskusija centrā. Mēs vēlamies iegūt no šīm sarunām un izmantot šo izdevību, lai virzītos uz priekšu uh, sarunās. runājot par caurskatāmības jautājumu, es jau minēju e, ievada paziņojumā, ka mēs apsveicam padomas un komisijas lēmumu, kas ir e, ļāvis nodrošināt lielāku atklātību, kas šeit tiešām ir nepieciešama un nākošais solis. Uh, mums ir jāpublicē sarunu mandāta saturs, mums ir eh, jānodrošina labāka saziņa ar saviem pilsoņiem. Mums bija debates pēdējās tirdzniecības padomas laikā, kur mēs runājām par uh, to, kāda loma ir eh, skaidrai eh, saziņai, komunikācijai, eh, patiesa informācijas sniegšanai saziņā ar pilsoņiem par tīti, par citiem jautājumiem. Mm, tikai tādējādi var nodrošināt uz informāciju un faktiem balstītas debatas, lai cilvēki būtu informēti pirms iesaistās debatēs, lai viņi zinātu, par ko mēs īsti spriežam. Un tas, eh, var, tas noteikti ietekmēja šo te sabiedriskās domas eh, ap, mm, aptaujas rezultātus. Cik lielā mērā cilvēki bija informēti par to, par ko viņiem tika uzdot jautājumi. Runājot par eh, darba vietām un izaugsmi, esmu pārliecināta, ka TTIP uh, Eiropai dos izaugsmi jaunas darba vietas un tas mūsu uh, Eh, tautsājumniecības izaugsmē ir ļoti nozīmīga. Un ne tikai pētījuma ASV, bet arī Eiropas parlamenta pētījums un Eiropas komisijas pētījums rāda, eh, cik eh, daudz naudas ieplūdīs Eiropas tautsājumniecībā katru gadu. Un, ja es varu veikt šādu salīdzinājumu, tad, kad Eiropa, Eiropas Savienībā iestājās Latvija, un iestājas arī brīvās tirniecības eh, zonā un eh, muitas savienībā, tad bija bažas, ka kas tad notiks ar Latvijas tautsājumniecību, kas eh, notiks ar, ar darba vietām un ar izaugsmi. Latvijas ekonomikā, jo m, mm, tagad m, nācās konkurēt ar citām Eiropas Savienības dalībvalstīm. Ko mēs redzējām? Redzējām, kā muitas ierēģiem ir mazāk darba vietu, protams, bet parādās daudz vairāk jaunu darba vietu reālajā ekonomikā. Tā kā esmu pārliecināta, ka arī TTIP dos savu ieguldījumu mūsu pilsoņu labklājībā. Runājot par ģeopolitiskiem aspektiem, protams, ir ārkārtīgi svarīgi saskatīt Mm, nu, uzlūkot mūsu partnerību ar ASV, strateģisko partnerību ar mūsu transatlantiskajiem partneriem, ne tikai no ekonomiskā viedokļa, bet arī no ģeopolitiskā viedokļa. Jo vērojot, kas pašlaik norisinās eh, aiz mūsu austrumu robežām, un redzot eh, krīzi visā pasaulē, redzot, cik ļoti satraucoši ir situācija pasaulē. Mums savas ģeogrāfiskā un ģeopolitiskā strateģiskā partnerība ar ASV un Kanādu ir jāveido. Un tad, kad mēs runājam par tīrpu jautājumu, piemēram, Latvijā, tad mēs šeit redzam ļoti skaidru situāciju cilvēki sliecas vairāk atbalstīt Kremļa propagandu un Kremļa režīmu. Viņa ir daudz negatīvāk pret šīm lietām nekā pret tītip. Bet ja mēs runājam par TTIP no ekonomiskā viedokļa, viņi po ir pozitīvi noskaņoti pret TTIP un ja viņi saņem atbilstošu informāciju un uh, objektīvus faktus, tad uh, reakcija ir pozitīva. Protams, ka mums ir jāskaidro, kas ir TTIP, mums ir jābūt arī uzmanīgiem un jāaizsargā sarunās savas intereses. jo, protams, ka ir jāievēro visi mūsu standarti. Mēs nevaram piekrist uh, pazeminātiem standartiem, un tas tā arī nebūs. Tas ir acīm redzams. I think these were the main messages uh, uh, on a very Jā, nu, eh, tās varbūt bija galvenais, galvenais atbildes uz jautājumiem, kas tika uzdot par TTIP un par TTIP un. Tagad eh, runājot, pievēršoties citiem jautājumiem. Man bija prieks eh, dzirdēt, ka ir arī citi jautājumi, ka tie visi uh, nav tikai par TTIP un ISDS. Bija jautājums pār tirzniecības aizsardzības instrumentiem un likumdošanas priekšlikumu padomē. 21. Eh, novembrī pagājušajā gadā debatas padomē parādīja, ka nav a, iespējas panākt kompromisu, un Latvijas prezidentūra var tikai atzīt, ka dalībvalstis nav nonākušas pie vienota viedokļa par a, šī te a, dokumenta būtību un par lesser, du, lesser duty rule, rule. Un a, līdz ar to pagaidām nav skaidrs, skaidrs turpmākie soļi. Es atvainojos, vai tas nozīmē, ka jūsu uh, prezidentūra nevirzīs šo tiesību aktu, jo Eiropas parlaments uzskata, ka tā ir galvenā prioritāte tirzniecības politikas veidošanā, ārējās tirzniecības veidošanā Eiropas Savienībā. Padome ir uzdevusi komisijai sagatavot priekšlikumu par nākošiem soļiem, tā kā mēs gaidīsim uh, kamēr komisija nāks klajā ar savu priekšlikumu, un pēc tam, protams, darbs turpināsies, un arī diskusijas turpināsies padomas ietvaros, bet mums, protams, ka risinājums ir jāatrod. Publiskā iepirkuma instruments, likumdošanas priekšlikums ir padomē, Šeit vajadzētu atcerēties, ka dalībvalsts nav spējušas vienoties arī par šo failu, un 21. novembrī padoms sanāksmē tas ļoti skaidri parādījās, un komisija ir aicināta apsvērt alternatīvu instrumentu iespējas. Ja jo padomu pagaidām ir izsmēlusi visas sarunu iespējas uz šo brīdi par šo tēmu. On Canada there was a question. Par Kanādu. Bija jautājums par CETA CETA vienošanos un iespējamu uh, par ISDS daļas atvēršanu. Padomu šeit ļoti skaidri izteicās vai ieņem skaidru nostāju, ka sarunas ir noslēgušās un mēs negribam uh, tās atvērt vēlreiz. Tā kā risinājumi ir jārod legal scrubbing laikā un varbūt pēc tam, bet mēs nesāksim uh, no jauna uh, sarunas par CETA, jo, ja sarunas ir noslēgtas, tās ir noslēgtas. Um. We had also a question from uh, Mr. Schulz on... Arī Šulc uh, kunga jautājums uh, par kaimiņa attiecību politiku un Ukrainu. Un Eiropas eh, vienoto attieksmi pret eh, Krieviju, kā arī par finansiālo atbalstu Ukrainai un finanšu līdzekļu izlietojumu Ukrainā. Nu, vispirms vēlētos atgādināt eh, šīs pirmdienas ārlietu padomes diskusijas par Krieviju, un, kas ir īpaši svarīgi, varam apliecināt, ka Eiropai ir vienota attieksme, runājot par Krievijas jautājumu. Un Eiropas Savienība turpinās runāt vienā balsī un turpinās meklēt risinājums situācijas atrisinājumam un uh, meklēs iespējas turpināt sarunas, lai atrisinātu uh, krīzi attiecībās starp Ukrainu un Krieviju. Tālāk runājot par finansiālo atbalstu Ukrainai. Kā parasti padome vienmēr ir norādījusi, ka uh, ir nepieciešamas uh, reformas Ukrainā. Uh, Un e, šeit e, tas ir pienā, un jāsaka, ka Ukrainas valdība tiešām veic milzīgu darbu, lai pārvaldītu valsti šajā krīzes situācijā. Viņi ir gatavi un viņi tiešām realizē ļoti grūtas reformas cīņā pret korupciju kā arī cenšoties e, reformēt valdības struktūras, uh, lai varētu īstenot Eiropas Savienības ieteiktās reformas. Mēs uzticamies Ukrainas valdībai un tādēļ viņi ir pelnījuši mūsu atbalstu. Un uh, prezidents Junkers un komisija 8. janvārī Rīgā paziņoja, ka finansiālais atbalsts eh, no Eiropas Savienības puses eh, ir ticis piešķirts Ukrainai, un mēs turpināsim to darīt. Un tagad es skatos savās piezīmēs, un tur visu laiku gar acīm mir, mirgo tītip, tītip, tītip, bet ir arī citi jautājumi, un piemēram pārderīgiem izrakteņiem konflikt zonās, jā. Ja Paldies, ka minējāt šo uh, tēmu. te mums ir tāda praktiska pieeja mm, šim jautājumam. Mēs mēģinam mm, rast tādu konstruktīvu risinājumu, eh, ko varētu piedāvāt parlamentam, lai sāktu trialogu. Tā kā mēs centīsimies panākt ātru vienošanos padomē un pēc tam tad uzsākt trialogu par konflikta zonderīgiem izraktaņiem. Nu tad tie šķiet bija galvenie komentāri un atbildes uz šo ļoti plašo jautājumu klāstu. Uh, Es vēlētos atvainoties, protams, eh, ja kaut ko mm, nespēju atbildēt eh, nekavējoties, jo jautājumu loks bija ļoti plašs, bet es, protams, gāju tālākas diskusijas un jāsaka, ka tirzniecība ir padomes eh, darba centrā, un tā ir viena no prioritātēm arī mūsu prezidentūrai Eh, Tātad, lūk, šī te iesaistītā Eiropa ir viena no galvenajām mūsu prezidentūras tēmām. Un starptautiskā tirzniecība, translantiskā tirzniecība, protams, ir ārkārtīgi svarīgs jautājums un instruments iesaistītākai Eiropai un konkurētspējīgākai Eiropai, kas eh, nāks par labu mūsu pilsoņiem. Liels paldies! Es domāju, ka Mēs turpināsim uzturēt kontaktus eh, par visdažādākiem jautājumiem. Protams, ka mums. mēs, eh, protams, saprotam, ka mēs uzdevām daudz un plašs jautājumus, bet strādāsim kopā lai panāktu labas vienošanās tirniecības jomās un labu likumdošanu tirniecībā, īpaši par tirniecības aizsardzības instrumenties. Visu labāko jums un paldies eh, par to, ka ieradāties. Liels paldies un es gaidu ciešu sadarbību tuvākos sešus mēnešus. Thank you. Thank you. See you. See you. Okay. Uh, next. Next item is item 8. Trialogs. Nākamais astotais darbkārtības punkts - stāvoklis pašlaik notiekošajās trialogu sarunās. Man jau optimistiski ziņoja, ka 8. decembrī būtu bijis jānotiek otrajam trialogam par ārējo uh, tirzniecības stratēģiju un ka mums, statistiku mums būtu vajadzējis to jau noslēgt Itālijas prezidentūras laikā. Bet tomēr Koreper nevarēja šo darbu noslēgt, un bloķējošais vairākums padomē šo jautājumu apstādināja, tādēļ man, diemžēl, uh, nu, neizdosies jūs šodien iepriecināt, mums ir jānogaida, ko tad īsti darīs padome. Tagad nesmu informēts, vai viņi vēl pārdomās savu lēmumu, mainīs to, vai arī trialogu uzsāks jau no paša sākuma. ja pilnīgi visas nodaļas, pilnīgi viss nav pieņēmts, tad nekas nav pieņēmts. Un ja viņi saka, ka viņiem kompromiss nav pieņemams, tad mums jāsāk ir viss no sākuma. Turpmāki trialogi pagaidām nav paredzēti. Tādēļ varam tagad pievērsties devītajam darba kārtības punktam, bet es zālē neredzu mūsu referentu. Tad mēs varētu 9 un 10 punktu samainīt vietām. Desmitais darba kārtības punkts īstenībā ļauj man tagad spēlēt divas lomas - priekšsēdētāju lomu un referentu lomu. Tagad gribētu pastāstīt par rezolūciju kas tiek gatavota ņemot vērā sarunas par transatlantisko tirzniecības un ieguldījumu partnerību, jeb TTIP. Ar padomas prezidentūru mēs jau šo jautājumu apspriedām un domāju, ka ir pienācis īstais brīdis izvērtēt progresu, kas panākts notikušajās sarunās Pateicoties uh, mūsu reglamentam, saskaņā ar 108. panta 4. punktu, mums ir iespējas vienmēr veikt tādu vērtējumu sarunu norises laikā, un mums tas patiešām ir jādara. Jo izskatās, ka sabiedrībā eh, te ļoti daudz, kas ir pārprasts, cilvēki ļoti kritizē sarunu norises gaitu. Tādēļ vajadzētu veikt tādu kā nelielu inventarizāciju un pievērst uzmanību tam, lai eh, parlaments eh, izkristalizē savu pozīciju un arī uzņems savu atbildības daļu. Nu, tas varētu būt tāds jauns, svaigs uh, starts. Saskaņā ar 108. panta 4. punktu mūsu reglamentā mēs šīs pilnvaras esam izmantojuši, jo TTIP īstenībā ir ir jautājums, kas ir ļoti, ļoti aktuāls daudziem kolēģiem parlamentā. Tādēļ mums ir jāņem vērā arī tas, ko ir teikuši savos atzinumos citi kolēģi no citām komitejām. Es gribu, lai parlaments pēc iespējas lielākā skaitā piedalītos šajās diskusijās. Un e, kolēģi citas komitejas arī ir ņēmušas vērā šo priekšlikumu. Uh, Jau ir 13 komitejas, kas piedalās šajā darbā, kas gatavos atzinumus, un eh, savās konsultācijās mēs tad arī, protams, to jau eh, teikto izmantosim. Esmu pārliecināts, ka mums ir jāpaskaidro, kādēļ vispār šāds tirzniecības nolīgums ir nepieciešams pirmām kārtām. darba dokumentā, ar kuru jūs esmu iepazīstinājis, jau to esmu pietiekam labi atspoguļojis. Mēs tagad dzīvojam tādā uh, laikā, tādā laikmetā, kad preces tiek ražotas globāli, imports un eksperts vairs nav uh, paši galvenie rādītāji. Jāsaka, ka šīs globālās tirzniecības un ražošanas ķēdes mm, ir pletušās plašumā un Eiropas eksportu sadaļā 40% ieņem imports. Eiropas industrija līdz ar to ir burtiski sausta, savīta ar uh, starptautiskajām globālajām ražošanas ķēdēm. Tādēļ mums ir uh, jāizveido pietiekami labi līkumi un normas, pēc kuriem darbotos šī globālā ekonomika. Un ja mēs runājam par tirzniecības nolīgumu starp uh, ASV un Eiropas Savienību, mums normas ir jākaļ tā, lai tās apmierinātu ne tikai atsevišķu spēlētāju ekonomiskās intereses, bet kalpotu arī mūsu pilsoņiem un viņu labklājībai. Tādēļ vispār nav vērts diskutēt par to, ka mēs nevaram uh, pieņemt uh, tādu titipu kas varētu piekļau, pieļaut kaut minimālas dempinga iespējas un pazemināt pie mums spēkā esošos standartus. Tādēļ, dāmas un kungi, mums ir jāvienojas par visaugstākā līmeņa standartiem, lai šīs globālās ražošanas uh, ķēdes būtu garantēts, bet ir jābūt kvalitāte, ir jābūt efektīvai uh, ražošanai. Mēs nedrīkstam pieļaut ekoloģisko un sociālo standartu pazemināšanu. Mums, protams, ir jābūt pietiekami ambicioziem, ir uh, jāveido tāds visaptverošs demokrātisks process. Protams, Eiropas parlamentam šeit ir jāspēlē ļoti izšķirīga loma, un mums ir regulāri arī jāsazinās ar sabiedrību. Tādēļ arī visām sarunām ir jānorisinās pēc iespējas caurskatāmāk, lai mēs atskaitītos par paveikto, lai no mums jebkurā, varētu prasīt, jebkurā brīdī varētu prasīt atbildes, lai nav tā, ka tikai šis līgums kalpotu mazai saujiņai un, un ļaut iedzīvoties peļņā. Tādēļ mandātam ir jābūt eh, pieejamai, pieejamam izskatīšanai. Tas notika nu, nedaudz novēlot, bet labāk vēl nekā nekad. Un arī visiem sarunu dokumentiem ir jābūt pieejamiem izskatīšanai, lai cilvēki varētu ar tiem iepazīties jebkurā brīdī, lai attiecībā uz pakalpojumiem izteiktie priekšlikumi arī būtu apskatāmi pilnīgi visu acīm. Uh, Bez caurskatāmības mēs nevaram uh, vispār veidot nekādus demokrātiskos procesus. Tas ir mans redzējums par šādas rezolūcijas preambulu un tātad mums ir jāsaprot, kādēļ mēs noslēdzam kādu nolīgumu un kādi, politiskie iemesli, lai tā stāv. Un rezolūcijā vajadzētu arī runāt par attiecīgiem trim blokiem, kas ir paredzēti šajā nolīgumā darba dokumentā. Esmu arī tā struktūrējis uh, savu uh, ziņojumu. Pirmām kārtām uh, ir jāpārdomā vislabākais modelis tirgus piekļuvus garantēšanai, par muitas nodevām šeit ir jādomā un jā. Ja, mēs paskatāmies uz Eiropā un Amerikā notiekošo, mēs saprotam, ka mums nav nepieciešams asimetrisks nolīgums un. ja mēs gribam būt līdzvērtīgās pozīcijās, tad muitas nodavām ir jābūt līdzvērtīgām nulei abās okeāna pusēs, un tas, protams, nesīs ieguvums mūsu patērētājiem un arī Amerikas patērētājiem. Otrs eh, centrālais bloks, ja otrs šis izaicinājums tirgus piekļūs jomā ir Buy America akts, un mēs zinām, ka viņi nav gatavi, piemēram, piedalīties konkursos ne preču, ne pakalpojumu jomā, un domāju, ka mums ir jāizveido vislabākā iespējamā pozīcija, un uzskatu, ka runājot par pakalpojumiem. It sevišķi par tādām jomām kā arhitektūra, inženieri, montieri, tehniķi. Viņiem ir svarīgi izprast to, pēc kādiem notiekumiem, likumiem darbojas rūpniecība tieši mūsu valstīs. Otrais bloks ir sadarbība Runājot par beztarifu tirzniecības barjerām, galu galā mēs runājam par standartu, par augstu līmeni standartu, izveidu standarts nekādā ziņā nedrīkst pazemināt. Ja mēs to uztveram pietiekam nopietni, tad e, pēdējā pusotra gada laikā notiekušās sarunas pierāda, ka konkrētās jomās var uh, nospraust standartus, tos var atzīt abas puses, bet ir joms, kur nav, nevar diskutēt par standartiem. Tādēļ šie crash testi e, abās Atlantijas okeāna pusēs ir jāpa, jāiekļauj savstarpējās atzīšanas formulā un Ja mēs runājam par ķīmijas izstrādēm, šeit situācija jau ir kūtelīgāka. Struktūras un likumdošana abās okeāna pusēs ir tik atšķirīgas, ka mēs te varam runāt tikai par kopīgu apmaiņu ar informāciju, bet nu nekādā ziņā ne par uh, standārtu atzīšanu, ne arī kopīgiem standārtiem kopumā. Un mums vajag arī skaidri to visu pozicionēt un formulēt, lai nebūtu nekādu pārpratumu un neskaidrību sabiedrības acīs. Un mums, protams, ir arī jāgarantē pašiem visaugstākie standarti, un tas ir jādara pēc gara un burta, piemēram, pārtīks produktu nekaitīgums kā arī programmatūru un ierīču drošība, software, hardware. Tas arī ir gan kutelīgs jautājums šeit Eiropā. Trešais bloks. Bieži vien tiek pierunāts, kad, pieminēts, kad sabiedrība par to runā arī padomas prezidentūra to ir pieminējusi, proti vispārējie likuma normas tieši investīciju aizsardzības modelis, tas ir ļoti, ļoti aktuāli. Un dāmas un kungi grib pateikt, manā rezolūcijā noteikti būs uh, minēts investīciju aizsardzības mehānisms. Mums Eiropā ir nepieciešams investīcijas un reindustrializācijas procesu. Tā arī ir vienkāršāk realizēt. Tādēļ ir jāgarantē investīciju aizsardzība. Uh, vadoties pēc tāda principa, ka e, gan iekšzemju investoriem, gan ārzemju investoriem ir viens un tas pats e, aizsardzības līmenis standarts. Gan Amerikā, gan Eiropā. Mums ir pietiekami daudz instrumentu, juridisku, tiesisku instrumentu Eiropas Savienības līmenī un arī ASV. Es pats uzskatu, Mēs varam pat atteikties no cita veida instrumentiem. Piemēram, šādi strīdu šķiršanas mehānismi ASV un Eiropā, kas ir ārpustiesas mehānismi, nebūtu akurāt nepieciešami. Un gribu pateikt, ka nolīgumā starp ASV un Austrāliju jau ir, piemēram, ļoti labi risinājumi investoru uh, aizsardzībai bez šādām ārpus tiesas uh, strīdu šķiršanām. Un es gribētu teikt, ka visvairāk amerikāņu investori ir klātesoši vienā no Eiropas Savienības valstīm, tā ir īrija, viņiem nav šādu nolīgumu um, par ārpus tiesas šķiršanas mehānismiem. Līdz ar to investoriem acīm redzot ir arī, nu, uh, citi principi svarīgi, lai ieguldītu naudu konkrētā valstī vai nē. Tad investoru aizsardzība ir nepieciešama, bet ar citu veidu instrumentu palīdzību, bet par to mēs noteikti vēl daudz, daudz diskutēsim. Ja runājam par normām, eh, ļoti svarīgs ir vēl kāds princips. Ja mēs vēlamies eh, standartu latiņu uzlikt pietiekami augstu, lai mēs nedomātu tikai par atsevišķām ekonomisko interešu grupām. Nē, mums ir jādomā arī par mūsu pilsoņiem. Tādēļ ir jābūt ievērotām darba ņēmēja tiesībām un jāievēro augstu ekoloģiskie standarti. Nav, nav nekādas jēgas atvērt tirgus un uh, atvieglot konkurēt spēju uzņēmumiem, kur ir ļoti normāls algas, kur cilvēki ir aizsargāti un slēgt līgums ar tādām, tādiem reģioniem, kur ir ļoti zemas algas un arī darba ņēmēja tiesības netiek uztverts īpaši nopietni. Tieši tādēļ mums ir uh, jāievieš tās pašas mērauklas attiecībā uz standartiem dāmas un kungi. Tā es īsumā varu ieskicēt paveikto darbu. Gal galā tas viss uh, rezultēsies uh, tādā rezolūcijā. Un gribu teikt, mums ir jāpasaka, kādēļ mēs vēlamies šo nolīgumu, kādēļ mēs vēlamies uh, iepūst jaunu dzīvību eh, šajās eh, tirzniecības attiecībās, kā mēs varētu šo kuģi izstūrēt no sabangotās jūras un atkal iestūrēt tādos mierīgākos ūdeņos. Dāmas un kungi, es uzskatu, ka mēs savā rezolūcijā varam pateikt, kā, ko mēs sagaidām no saviem tirzniecības partneriem. Atminoties pusotra gada laikā notikušās sarunas, es varu konstatēt, ka Eiropas Savienība ir uh, izteikusi ļoti daudz priekšlikumu. Piemēram, muitas jomā, runājot arī par publisko iepirkumu procedūru, standartiem. Un mūsu sarunu partneris otrā Atlantijas okeāna krastā, nu tā visai uh, Remden uz to ir reaģējis. Es domāju, to mēs arī rezolūcijā varam skaidri un gaiši pateikt. Paturot prātā faktu, ja uh, ir iespējams šis jaunais svaigais starts no amerikāņu kolēģu puses, ka viņiem arī ir jābūt pietiekam ambicioziem un ir jāizvirza augsts standarti. Un mēs arī sagaidām, ka uh, Amerikas kongresā būs šī tirgus veicināšanas struktūra, iestāde, lai sarunas varētu turpināt eh, ar pilniem apgriezieniem. Ir jau, protams, daudz eh, skeptiski noskaņotu prātu, un kas notiek, piemēram, autonozarē, Ženēvā, ONCE, tur ir bijuši ļoti daudzi testi pārbaudes, arī, piemēram, attiecībā uz autolukteriem, un partneri šādus standārtus neatbalsta. Nu, tad jau varētu pavaicāt, vai mums ir identisks ambīcijas attiecībā uz augstiem standartiem vai nē. Novembrī 29. pāntā darba grupa izstrādā jaunus standartus Ženēvā uh, attiecībā uz autoriepām. Visas, visas puses šo standartus pieņēma, izņemot ASV. Līdz ar to rezolūcijā jāpasaka, ko mēs sagaidām no saviem partneriem. Mums ir jābūt nepiekāpīgiem, ambicioziem, lai varētu panākt patiešām iepriecinošs rezultāts. Tie bija mani ievadrā, ievadvārdi, mēģināju nedaudz ilustrēt eh, to, kas tiks teikts darba dokumentā, un tagad vārds komentāriem Fjellner kungs. Nē, pirmā, pēc jau Drubel kungs. Vielen dank. Paldies, paldies, priekšsēdētāji kungs. Paldies par veikto darbu. Es jums varu, ja es Eh, es tagad saku, ka jūsu teiktiem pilnībā piekrītu. Es nevarētu teikt, ka es eh, esmu pretrunā ar to, ko esat teicis līdz tam, bet, protams, jums ir pilnīgi taisnība. Eh, abām pusēm ir jābūt gatavām pieņemt kaut ko tādu, kas būtu cienīgs nest nosaukumu visaptverošs nolīgums. Un jāsaka, ka, diemžēl, mūsu partneru uh, vēlme un griba nu nav tik kaismīga kā mums. Mēs, kā ETP grupa, atbalstām TTIP, bet gribēju teikt, ka nekad nav lieki atgādināt, ka runājot par tuvāku un tālāku nākotni, šis nolīgums nesīs daudz vairāk augļu nekā, eh, piemēram, rīt vai parīt. Tā tad eh, mēs vēl pat nevaram izvērtēt, kādi būs šie ieguvumi ilgākā laika posmā. Tie varbūt tagad nešķiet tik pašsaprotami. Es, runājot par darba dokumentu, gribētu teikt, ka Daudzi sabiedrībā uzskatā, ka tas ir mūsu viedoklis, kas šeit tiek daudzināts, bet tas ir ziņojuma uzmetums ziņojumam, kurš vispār vēl nav ieraudzījis dienas gaismu. Mēs te nerunājam par parlamenta viedokli noteikti tāds arī kaut kad būs gatavs un mums ir jāatrod arī vairākuma atbalsts, bet galu galā parlamenta vairākums mūs atbalstīs. Uh, Un es pat tiešām parlamentā esmu strādājusi ļoti ilgi, un tādēļ atļaušos pateikt, ka ir bijis tik daudz rezolūciju, kurās atspoguļots parlamenta viedoklis, un tad pēkšņi e, dienas gaismu ierauga cita rezolūcija, un tajā pēkšņi ir atspoguļots par to pašu tematu, un tajā ir pēkšņi atspoguļots pavisam atšķirīgs parlamenta viedoklis un e, jūsu piedāvātā strukturācija šajā ziņojumā, e, šie tematiskie bloki, tas arī ir ļoti veiksmīgi izvēlēts, un mēs patiešām diskusijās nākamreiz varēsim arī detalizētāk par to spriest. Iespējams, jau, protams, arī vēl iesniegt grozījums. Es uzskatu, ka tas dokumentam nāktu tikai par labu, ja mēs varbūt uh, citas vietas formulētu tā labvēlīgāk, optimistiskāk, jo, piemēram, uh, nu, valoda jau arī ir svarīga, kādu, kādu valodu mēs šeit izvēlamies, varbūt tādu pozitīvāk nokrāsu vajadzētu ienest šajā tekstā. Un varbūt nevajag uzreiz tagad pārsteigties un teikt, ko mēs nevēlamies. Es domāju, ka tas tomēr. Uh, eh, Pājot zināmam laikam eh, būs vairāk skaidrs, ko mēs vēlamies redzēt šajā nolīgumā un ko nē. Piemēram, lauksaimniecība. Mēs visi esam informēti, ka ņemot vērā ražošanas apjomas lauksaimniecībai šeit ir atvēlēta vismazākā vietiņa, bet Pārtērētājiem lauksaimniecības nozara ir ļoti, ļoti svarīga, ņemot vērā arī mūsu augstos standarts attiecībā uz pārtiks produktu nekaitīgumu un ražošanas standartiem. Tādēļ runājot par lauksaimniecību, es vēl vairāk uzsvērtu, kādi ieguvumi varētu uh, būt sagaidāmi, ņemot vērā nolīgumu noslēgšanu. noslēgšanu. Tagad ir um, liels uh, eksporta pārpalikums uz Amerikas Savienotajām valstīm, un daudzi to nezin. Daudzi ir noraizējušies, ka mūsu tirgus pārpludinās Amerikas produkti, bet tas, ka viņu tirgus pārpludina Eiropas produktu, nu, no to īstenībā neviens tā nemaz nezina. Investīcija aizsardzība domāju, ka šeit neizplūdīšu detaļās. Nu, domāju, ka pavisam droši varu teikt, mēs par to vēl apspriedīsimies turpmāko mēnešu laikā. Mēs esam eh, vienis prātis par eh, galveno principu, proti sistēmu ir jāreformē, nu pie kā tas gal galā novedīs, par to noteikti arī ir vēl jādiskutē. Uh, un mums tad būs jāatrod arī uh, vairākuma atbalsts. Es gribētu teikt, ka pie, 70 nu vai 65% šajā tekstā ir ļoti, ļoti veiksmīgi, par pārējo var diskutēt. Tāpat augstu vērtēju jauno paredzēto kalendāru Līdz ar to arī visās citās komitejās, kas sniegs atzinumu, ļoti jauki, ka to ir tik daudz, mēs varēsim pietiekami plaši apspriesties, lai viss notiktu tā ļoti pamatīgi un rūpīgi, un tas patiešām ir veiksmīgi. Paldies! Paldies, Rovala Kvistots kundzei. Tagad došu vārdu ēnu referentiem. Emma. Well, thank you, uh, Chairman and Rapporteur. Paldies, uh, priekšsēdētāji. Es esmu referente attiecībā uz jūsu dokumentu un uh, ļoti labi būtu, lai visas grupas varētu aplūkot pirms apspriešanas. Uh, jāsaka, man priecē šis darba dokuments, kas ir mūsu priekšā. Man liekas, viņš ir līdzsvarots pirmajam darba dokumentam un ceru, ka mēs varēsim labi strādāt un izstrādāt labu, pozitīvu ziņojumu, lai varētu rast risinājumus priekš, lai risinātu šo tītību situāciju. Nav nekāds noslēpums, kā referenti ir izteikuši tādu skeptisku attieksmi, bet eh, to jau jūs arī detalizēti ieska, ieskicējāt. Protams, ka man ir daži komentāri par eh, darba dokumentu un domāju, ka varbūt mēs varam sadarboties, lai izdarītu tur kaut kādas izlabojumas. Pirmkārt, uh, Par TTIP lomu ekonomiskā izaugsme referents raksta, ka ir skaidrs arī, ka TTIP nebūs galvenais elements, lai atrisinātu ekonomiskās problēmas Eiropā un nevajadzētu tāpēc radīt kaut kādas neīstas cerības, bet es uzskatu, domāju, ka tirzniecības atvēršana ir pilnīgi obligāts priekšnosacījums, lai izmantot šo potenciālu ne tikai Eiropas Savienības dalību valstīm, bet arī okeāna otrā pusē. Tā, ka es domāju, te ir loma spēlējama ekonomiskā atvesļošanā. Protams, tad tirzniecību visu mēs neatrisināsim, bet ir 120 miljārdi eiro aplēsi, tātad tā būtu vērtība, ko Eiropas Savienība iegūtu no šī, um, šīs partnerības. Runājot par globalizāciju, varbūt, ka vajadzētu apsvērt arī TTIP potenciālu un noteikti tādus globālus standartus un šādu potenciālu. Un te mēs varbūt kā Eiropas Savienība un ASV varētu uzņemt vadošo lomu, un es domāju, ka pārējās pasaules valsts uz mums raugās tādās zināmās cerībās un gaidās, ka mēs to darīsim jo tas, zināmā mērā, nodrošinātu stabilāku un caurskatāmāku tirzniecības sistēmu. Jūs izteicāt tad svarīgas lietas par uh, saskaņotību un caurskatāmību, jo esmu dzirdējis, ka jā, TTIP, ar TTIP palīdzību mē, uh, tas ir tāds ASV centieni panākt to, lai mēs mainītu savu regulējumu, kā mēs to darām Eiropas uh, Savienībā, bet nē, es tam nepiekrītu. Es domāju, ka tas ir. Uh, Mm, sadarbības process abām pusēm, un mēs šo regulējumu mainīsim, pieskaņosim atbilstoši sabiedrības interes, interesēm. Un mums ir jādomā, kā tālāk strādāt, kā atrast šo saskaņotību un šo eh, pareizo risinājumu. Tā es nonāku arī pie nākošā punkta, pie mm, pār uh, kontrols vai pārskata šajās sarunās. Un kā mēs arī varam iesaistīt uh, Uh, kongresu šajā pārskata procesā, jo tas arī būs atkal izšķiroši svarīgi tam, kādu darījumu mēs galvā varēsim panākt un liksim uz galda. Tālāk pārējot pie ISDS, kas ir, protams, ļoti uh, tāds pretrunīgs jautājums. Detaļās nerunāšu, tāpēc, ka rīt mēs par to runāsim, bet es domāju, ka ir jau atzīts, ka ir nepieciešamas investīcijas šeit Eiropas Savienībā, bet pēc tam atkal tā pašā rinkopā rakstam, ka mēs varētu iztikt bez ISDS. Es domāju, ka jābūt reāliem, ka ir zināmi apstākļi, kad abām pusēm, tātad gan ASV un ES, investoriem ir nepieciešama aizsardzība. Un arī ASV, un ne visu var atrisināt uh, pašmāju tiesa. Un tāpēc šī aizsardzība ir jānodrošina Bet es domāju, ka visā visumā tas ir ļoti labs sākums. Man ir prieks arī, ka eh, laika grafiks ietvers arī uzklausīšanu, kas mums būs. Un, arī mums ir jāprasa, lai būtu tāda stabila iesaistīto pušu iesaistīšanās, un lai mēs varētu ņemt vērā tos eh, viedokļus, ko mēs saņemsim, lai tālāk strādātu pie šī dokumenta. Liels paldies! Marīķa, paldies priekšstādātāji, paldies par jūsu darbu pie šī dokumenta. Gribētu tikai izteikt tādus vispārīgus vērojumus un ieteikt, ka mums vajadzētu skaidri darboties savas komitejas mandāta ietvaros un, protams, arī spēlēt mūsu kā parlamenta lomu. Domāju, ka mūsu pieeja varētu dažkārt būt nedaudz proaktīvāka, piemēram, norādot, ko mēs skaidri gribam. Jūs eh, rakstat, ka nepieciešama labāk caurskatāmība, un jūs eh, sakat citēt šeit tādas kritiskas balsis. Es domāju, ka ir pilnīgi skaidrs, ka ir daudzas un dažādas balsis, kas mūs sasniedz tītip sakarībā, ir kritiskas, kas arī ļoti skaļas, bet ir arī citas balsis, un es domāju, tam nevajadzētu būt atkarīgam. Uh, no kritiskām balsīm, un tāpēc mēs meklējam, mums ir nepieciešama šī caurskatāmība. Es domāju, ka caurskatāmība nepieciešama tāpēc, ka tam jābūt demokrātiskam procesam. Tāpat arī ir atsaucas uz makroekonomiskajām ambīcijām starptautisko darbu organizāciju. Jūs sakat, ka izaugsmas, ilgspējīgas izaugsmas sadaļas ietvaros ir nepieciešams korporatīvās darbības noteikumi saistībā ar tītību. Visi, kas seko manam darbam, uh, Eh, zina, ka es ticu šiem korporatīviem sociālās atbildības noteikumiem, bet es nedomāju, ka šāda veida prasības mēs šajā kontekstā varam izvirzīt, vai arī skaidri jānosaka. Jāsaprot, vai tas ietilpst šajā mandātā. Pretējā gadījumā mēs ienesam debatēs lielāku neskaidrību par to, ko vēl varētu mainīt. Eh, Dalība valsts ir devuši ļoti skaidru mandātu Eiropas komisijām vest sarunas ekskluzīvi Eiropas Savienības vārdā par šo tirzniecības līgumu, un Tam ir, tam ir jābūt skaidram pamats priekšnosacījumam. Es pozitīvi vērtētu to, ja tā spēcīgāk izpaustos uh, atsaucas uz mūsu privāto biznesa sektoru un um, uzņēmējdarbības kopienu un ko tas nozīmē maziem un vidējiem uzņēmiem, ja netarifu barjeras tiek uh, likvidētas un ja tarifi tiek uh, apcelti. Protams, tarifi ir samērā zemi, bet ja jūs esat tekstila industrijā darbojaties, piemēram, un ir 20% tarifi jūsu projektiem, tad tas nav nekāds sīkais jautājums, un tas ir jāatzīst. Tas ir mūsu privātais sektors, kas rāda darba vietas, un jebkuru barjeru, kuru var likvidēt, protams, ir laba. Tas nenozīmē, ka standarts tiks pazemināt, tas arī ir pilnīgi skaidrs. Lielā mērā ir labi, atsaukties, atgādināt, par ko mēs esam vienojušies publisko pakalpojumu, pārtiks drošības un citu standartu jomā, kas mums ir tik dārgi Eiropā. Tāpat arī, lai izvairītos no saikuma šajās debatēs, manuprāt, nevajadzētu pārāk daudz runāt par noteikumu harmonizēšanu, te vairāk ir runa par sadarbību, savstarpēju atzīšanu, kur un kad nepieciešams. Un arī runa par birokrātiskās nastas mazināšanu, bet vārds uh, standartizācija, manuprāt, šeit nebūtu atbilstoša. Šajā kontekstā mums vajadzētu aicināt komisiju, lai tā būtu stingrāka, un teksta redakcija te norāda, ka mēs varbūt varētu ar amerikāņiem tieši vest sarunas, un daudz, protams, būtu interesēta, bet nu tāda loma mums nav piešķirta kā parlamentam. Es pozitīvi vērtēju jūs atsauci uz uh, enerģētiku. Tā ir interesanta daļa Tātad tirgus piekļuve. Varbūt mēs konkrētāk varētu te kaut ko rakstīt eh, pēdējo notikumu e, ietekmē. Es domāju, atsauce uz St. John's Act varētu būt ļoti noderīga, nodrošinot šo tiešo piekļuvi ASV uzņēmumiem, jo nacionālās drošības uh, nolūkos uh, ASV netiek pieļauts, ka Eiropas Savienības uzņēmumi veids kaut kādus uh, tur ostu vai kanālu padziļināšanas pasākumus, nu, varbūt mēs varētu pašiem amerikāņiem prasīt pievērst uzmanību, lai viņi kaut ko maina šai ziņā, un uh, tādā veidā, es domāju, mēs varētu arī virzīt uz priekšu šīs sarunas kas ir svarīgs ne tikai ekonomiski, bet arī ģeopolitisku iemeslu pēc. Mēs dzīvojam tādā pasaulē, kas ļoti ātri mainās, kur ir dažādas intereses nepieciešama tiesniecība balstoties uz noteikumiem, kādu mēs arī atbalstam no Eiropas Savienības puses, un šo dimensiju vajadzētu skaidri izgaismot tā, ka ceru sadarboties ar jums, balstoties uz dokumentu, darba dokumentu, un ceru arī, ka mm, darbs noritēs citās komitejās, un mēs varēsim paust viedokli par šo ļoti svarīgo sarunu mm, statusu. Helmut. Lielas paldies, Helmut. Danke, Bern, danke, Berichterstatter un Vorsitzender. Paldies, Bern, paldies, priekšsēdētāji. Atsaucoties Marīčas eh, teikto, mēs ar viņu kopā esam strādājuši un man ir tiešām prieks eh, par šo kopējo darbu pie šī te priekšlikuma eh, visam parlamentam par tītips sarunām. Jums ir pilnīga taisnība. Uh, ka ir paredzēta šī jaunā attieksme eh, no jaunās komisijas puses, eh, kas veido šo jauno attieksmu un pieeju. Un pēc tā, kas ir noticis ASV kongresā, kur ir teikts, ka ir nepieciešams jauns sākums un uh, ko tad tas īsti nozīmē un kā tas izskatās, ja jūs joprojām balstaties uz iepriekšējo mandātu, tad eh, sabiedrība pilnīgi skaidri mums prasa, ko mēs domājam par šo jauno sākumu un kādam tam vajadzētu būt, jābūt. Es domāju, ka šis jautājums ir rūpīgi jāizpēta piekrīt kolēģiem, ka ir uh, ļoti plašas diskusijas sabiedrībā visās 28 dalību valstīs. Äh, wozu auch die Intransparenzpolitik der Kommission und des Rates insbesondere. In un äh, caurskatāmības trūkums komisijas politikā un padomē pie tā ir noveduši. Tā kā pilnīgi sagaidāms ir jautājums, e, kas tad būs pamatā šajās sarunās. Un, e, ja tas nebūs tīrs, e, tirniecības nolīgums šī vārda īstajā nozīmē, Eh, kas tad tas būs. Eh, Pasaules tirdzniecības organizācijas direktoram ir bijusi sarunas ar mums, un vai ir skaidrs, ka šis nolīgums atstās iespaidu uz turpmāko tirdzniecības attīstību, starptautiskā tirdzniecības attīstību pasaulē. Tas ietekmēs tirgu, iekšējo tirgu, kas ir attīsties pēdējo gadu laikā arī ASV tirgu. Un ASV tirgus eh, caur naftu nolīgumu ir cieši saistīts eh, ar, ar, ar Meksiku un Kanādu, un arī šīs valstis vēlas mm, piedalīties līdz tekus TTIP, un šie ir tie punkti, kas ietekmēs eh, tirgus ierobežojumus, bet esat bez bažām Mm, mūsu tiesību akti, mūsu akīt komunitēri turpinās darboties. Cilvēki, protams, grib zināt, kā tas viss īsti notiks reālajā dzīvē, un tad mēs nonākam pie konkrētiem jautājumiem. Eiropas parlamenta nostāja ir jābūt pēc iespējas eh, atklātākai. Mums, kā jaunievēlētam parlamentam, ir jāspēj mm, nodrošināt to, kādēļ mēs šeit esam ielikti, ievēlēti. Un tad, kad mēs runājam par TTIP kā ilgspējīgas attīstības instrumentu, eh, kā virzīšanos uz daudzpusēju vienotu noteikumu vai normu noteikšanu, es gribētu teikt, ka globāli šis TTIP nolīgums mm, ir jāuzlūko tieši tā tā nav alternatīva eh, PTO procesam, ne tā uz to vajadzētu skatīties. Mums, protams, būtu jāturpina noteikti standarti un normas, kas galu galā ietekmēs uh, ieinteresētās puses, eh, eh, tātad tautsēmniecības dalībniekus, eh, ekonomiskos spēlētājus, protams, ka viņi, viņi protams, ka viņus tīti procesi ietekmēs dažādā mērā, bet kā šīs divpusējais nolīgums ietekmēs daudzpusējo sarežģīto pasaules tirzniecības kopainu. Nu, Nu, es domāju, ka mēs neesam vēl noskaidrojuši uh, lietas, uz ko sabiedriskā doma raugās ļoti kritiski. Kā tas viss darbosies nākotnē? jeweiligen regulatorischen Rahmenbedingungen. Wer entscheidet, welches Produkt. Kā mēs atzīsim sastarpē viens otra uh, juridiskās eh, un likumdošanas sistēmas, kurā tirgu un kā, ja standarti ir dažādi, kā tad notiks šī sastarpēja atzīšana, respektīvi. Uh, patērētājam ir eh, jādod iespēja dot, eh, pieņemt informētu eh, līg, informē, iespēju pieņemt informētu lēmumu, vai viņi vēlas pirkt Eiropas produktu, kas atbilst Eiropas standartiem, vai Amerikas produktu, kas atbilst Amerikas standartiem. Un tad uh, piedāvājums un pieprasījums būs tas, kas tirgu nolems, eh, kas nolems eh, par labu tai vai vienai vai otrai izvēlei. Kas attiecas uz eh, likumdošanas standartiem, šķiet, ka par tiem arī tiek runāts un nākotnē mm, pie šiem jautājumiem tiks strādāts. Un acīm redzēt, tieši šeit ir skaidri jāpasaka tas, ko jūs minējāt šajā dokumentā. Par tas, ka eh, nevajadzētu apšaubīt parlamenta tiesības eh, piedalīties šo lēmumu mm, pieņemšanā tik sarežģītos jautājumos, kā jautājumu par starptautisko eh, tirzniecību. Un, nu, es te negribu iedziļināties tehniskās detaļās par ISDS vai citiem jautājumiem. Tas mums būs, ies, tāda iespējams būs rīt un arī tālāk. Paldies! Jā, neklūdzu. Paldies. Šis ir ļoti sarežģīts uzdevums. Sākt pašreizajā kontekstā un viss darbs, kas jāveic saistībā ar šo transatlantisko nolīgumu. Ja mēs gribētu to darīt visu kopā, tad jāņem vērā Paskāla Lamī teiktais, ko viņš sacīja šorīt no rīta par to, ka šāda vienošanās, šādas partnerattiecības ir jābāzē uz vienu noteikumu, un tas ir pušu saskaņota darbība attiecībā uz uh, augstākajām normām vienā vai otrā pusē. Tas nav process, kuri, teiksim, viens ir uh, vienā līmenī, otrs otrā, un tad kaut kur mēģina pa vidu atrast to viduspunktu, bet jebkurā gadījumā tā tad labākais no abiem. Tā tad šāds risinājums. Uh, Un tad paiet laiks, lai viena puse pielāgotos otrai, bet jebkurā gadījumā jāizvēlās tātad augstākais standarts. Un es domāju, ka viena daļa pilsoņu to pozitīvi vērtētu. Iesaistīties šādā procesā, kāds, piemēram, ir finanšu jomā, ja grib nodrošināt uh, uh Eiropas Savienības dalību valsts regulējuma konverģents, tad jāsaka šoreiz mēs prasīsim amerikāņiem, lai viņi eh, atgriežas pie tāda Franka un principa. Viņi nebija gatavi pacelt mūsu līmeni, tātad mums eh, nāksies mainīt savu līmeni, tā piemēram. Jāapstiprina, ka eh, kultūra tiks izslēgta no audiovizuāliem pakalpojumiem, tad jānodrošina, lai atkal tas kaut kā, nu, neielien atpakaļ pa lodu, kad arī ir izmests pa durvīm. Tāpat jautājums par publiskajiem pakalpojumiem tekstu vēl varētu uzlabot, bet pastāv pilnīgi skaidra vēlme izslēgt publiskos pakalpojumus un visu, kas varētu izrietēt, saistīties ar šiem publiskiem pakalpojumiem. Un tas ir būtiski. Tālāk, vai mums būs tāda konsensus procedūra? Vai var šādā tēmā būt vienošanās, konsensus? Es nedomāju. Domāju, ka varētu būt ļoti smagas debatas sabiedrībā, un konsensus, man liekas, nav, nepie, nav neiespējams. Tāpēc arī parlamentam ir jāpauž sev attieksmi šajā jautājumā. Tālāk par caurskatāmību. Vai uh, mēs uh, pieņemam šo reading room vai nē? Vai Eiropas uh, ombuds, uh, kurš ir skaidri, manuprāt, norādījis, ka tas ir pārkāpums piekļuvēji informācijai? Vai tad parlaments apstiprina šo sistēmu vai nē par ISDS? vairāk kārt esmu uzklausījis bērnu tavu pozīciju pret ISDS, un jo labāk, bet teksts nav pret ISDS. Jā, es te raugos uz transatlantiskā līguma iniciatoriem, uz viņiem ir viena uh, frāze, ka, ja ISDS iekļautu te tipu nolīgumā, tad šķiet būs skaidrs, ka uh, un tā tālāk. Tātad mums, ja jāreformē, tad jāreformē, bet domāju, ka šim parlamentam vajag skaidri paust nostāju par ISDS, kā jūs teicāt, 97% pilsoņi teikuši nē, bet ir vēl atlikuši kāds 2-3 dienas un arī Vācijas. Uh, Eh, kanclere izteikusies ļoti negatīvi, tāpat arī mm, nacionālajie parlamenti ir tādas smagas komentārus pauduši, tāpat arī patērētāji, nu un tad parlaments, kur tad, kā tad parlaments nevar teikt, nu jā, nu var būt, bet var būt, nu tad redzēs, nu, lai komisija dar kā tā vēlas, es domāju, ka mums ir nepieciešams skaidrs eh, viedoklis par lauksaimniecību. Nedaudz par īsu te ir teksts, ja drīkstu tā izteikties. Protams, jautājums par uh, ģenētiski modificētiem organismiem. Uh, bet tie arī nosacījums piekļuvai tirgu pakļaus eh, lauksaimniecību konkurencei ļoti tādai eh, intensīvai, salīdzinot eh, šos ļoti atšķirīgos lauksaimniecības saimniecību lielumus, kas ir ļoti liels er, mm, ASV un daudz mazāks ASV. Un šis jautājums par nav vienkārši atrisināms runājot par konkurenci un vienkārši tikai regulējot uh, ģenētiski modificēto organismu pielietojumu. Vēl viena lieta, kas man šķiet piemirsta, ir uh, personas datu jautājums. Man šķiet, ka šāda veida parlamenta rezolūcijā, nu jāpārbauda, uh, kad par NS stand, skandālu tika runāts, tika uzdots jautājums arī par transatlantisko sarunu pārtraukšanu, un man šķita, ka parlamenta reda, um, rezolūcijā bija rakstīts, ka Eh, kamēr NS jautājums netiks atrisināts, protams, jā, ir jautājumi par eh, personas datu aizsardzību un tā tālāk Eiropas Savienības līmenī, bet jautājums par šo sistemātisko spiegošanu nebūs atrisināts, tad mēs nevaram pieņemt, tikmēr nevaram pieņemt tādu transatlantisko līgumu. Gribēju izteikt šo ļoti svarīgo punktu. Tālāk par ilgspējīgas attīstības sadaļu, jā, tā ir svarīga. Kāpēc? Eiropas parlaments nevar izteikties par saistošu sadaļu šai sakarībā. Un, kad es te redzēju ASV papīros, viņi izsaka šādu prasību, lai pāriet uz tādu saistošu sistēmu ilgspējīgas attīstības nodaļā. Tā nav Eiropas vēlme, bet vai tā nevarētu arī būt ar Eiropas parlamentu palīdzību? Un pēdējais punkts par sadarbību regulācijas jomā. Nu, tas arī ir ļoti spēcīgs politisks jautājums, vai mēs pieņemam, kā Eiropas parlaments, ka katrs juridiskais akts, kuram varētu būt ietekmes tirzniecību, vēlreiz atkārtoju, kam varētu būt e, ietekme. E, tur varētu būt runa par e, reģioniem, par federālajām pavalstīm un tā tālāk, ka to ex ante ir jāizskata šajā regulātora formā, kuri tad izteiktu atzinumu un tad, manuprāt, tas radītu tādu ārkārtīgi dīvainu iespēju par visu leģislatīvo sistēmu arī lokālā, reģionālā līmenī, es domāju, ka mums ir jāaizstāv demokrātija, kas tādā gadījumā nemaz vairs nebūtu demokrātija. Paldies! Dankeschön, Frau Begini. Paldies, eh, Begini kundze. Paldies priekšsēdētāji, paldies par darba dokumentiem. Mēs eh, piedzvaigžņu kustībā vēlamies eh, sniegt savu ieguldījumu. Uh, šajā procesā ir kāda lieta, ko es gribētu minēt, un proti ISDS. Mēs ļoti daudz runājuši par tiešo demokrātiju, un konsultācijas šķiet jau ir sākušās. Tā kā mums ir jāuzklaus sabiedrības viedoklis par šo tēmu. Un gandrīz visas atbildes ir negatīvas. Uh, Uh, pilsoņi ir nobijušies no šīs klauzulas. Mēs esam tieši ievēlētie pārstāvi un mums ir jārespektē pilsoņu vēlms. Es pat nedomāju, ka te ir vērts ko apspriest, tad, kad mēs um, runājam par ISDS, tas vienkārši ir jāsvītro. Runājot par caurskatāmību, es ceru, ka šie pūliņi nav tikai kosmētiska rakstura, lai pieklusinātu sabiedrības bažas. Sarunu uh, situācija ir jāpadara atklāta, ir jāinformē par sarunu procesu, un uh, tur ir jāiekļauj NVO, ārotbiedrības, plašāka sabiedrība, jo nevajadzētu tikai lobbyiem ļaut monopolizēt um, šīs te um, sanāksmes un sarunas un ietekmi uz sarunvedējiem. Mums ir jāuzsver fakts, ka ciešāk uzmanība ir jāpievērš jautājumiem, par, kurom, par kuriem satraucas pilsoņi. Jā, vajadzētu būt aizliegumam ar eh, ģēmo eh, produktu tirzniecību, ar klonētu produktu tirzniecību jo galu galā jāņem vērā ir darba vietu zaudējums, kas īstermiņā noteikti radīsies. Komisijai vajadzētu oficiāli nākt klajā ideju, ar ideju vai, vai, vai atklāti pateikt, ka tirzniecības apjomi samazināsies par 40-50% un eh, es vienmēr gribētu aizstāvēt Eiropu un mazos vidējos uzņēmumus, kas būs zaudētāji šajā procesā. Un šādā ziņā es maz neesmu eiroskeptiķi Fielner kungs nākamais. Paldies! Vispirms par pašu procesu kā tādu. Uh, svarīgi, lai mēs šeit neradītu kaut kādu otro vai trešo sarunu mandātu, ja mēs ņemam vērā pēdējo rezolūciju. Mēs nedrīkstam uh, mainīt, tā teikt, maršrutu mērķu sasniegšanai procesa laikā. Tā kā nevajadzētu ņemt tagad šo tekstu un sākt vilkt kaut kādas jaunās sarkanās līnijas un teikt, ka nu, tas ir kaut kas, ko mēs varam darīt, tas ir daudz, ko mēs nevaram darīt un mainīt spēles noteikumus spēles laikā. Es domāju, ka šeit ir jārunā par procesu, nevis par jauna pilnvarojuma radīšanu, jaunu mandātu radīšanu. Es domāju, ka vispār tas protests nemaz nav tik slikts, jo teksts pats par sevi ir diezgan līdzsvarots. Jā, ir punkti, kam es nepiekrītu, bet principā teksts ir līdzsvarots un tas eh, saglabā šo te procesa kontekstu, necenšoties neko mainīt. Vissvarīgākā lieta, manuprāt, ir, un tā ir laba, un to mums vajadzētu, pie tās vajadzētu piestrādāt, globālo standartu jautājums. Tā ir iespēja, kas šeit pavērs. Tātad mums ir iespēja vienoties ar ASV par standartiem, ko varam padarīt eh, par globāliem standartiem. Eh, un es to uzskatu par pozitīvu iespēju, jo šīs ir divas vadošās pasaules eh, ekonomikas ar visaugstāko standartu līmeni. Un ja mēs nevaram vienoties, kā tad mēs jebkād dzīvē vispār varēsim panākt kaut kādas starptautiskas saistošas vienāšanās jebkurā citā jomā. Nu, mēs jau varam pagaidīt vēl desmit gadus, bet es domāju, tad eh, tie, kas atpaliek tur Ķīna vai Indija, viņi, viņiem īstenībā ir viena alga. Ja, eh, vai nu tagad vai nekad Šodien es piedalījos vidskomitejā debatēs eh, par rezolūciju par eh, TTIP. Es domāju, viņiem tā raksturīgākā problēma bija tāda, ka daudziem runājot par TTIP jautājumu, eh, runāt par visu to, ko mēs negribam. Jā, nu tāda mums ir pieeja runāt par visu, ko mēs negribam, bet ja mēs vispār vēlamies šo tekstu izstrādāt, tad mums vajadzētu drīzāk uzsvērt to, ko mēs gribam un ko mēs gribam panākt. Un tad, tad pēc atsevišķas jomas izdē ISDS, piemēram. Jo jautājums ir, um, ir jābūt kaut kādai aizsardzībai. Nu, visa debata koncentrējas uz strīdu atrisināšanas eh, jautājumu, nevis uz praktisko investīciju aizsardzību. Tātad jautājums par to, ko varētu vajadzēt, eh, varēt aizsargāt un ko nevar aizsargāt. Nu, Nu, mēs negribam debatēt par likumiem, mēs vienkārši gribam aizliegt tiesas. Apmēram tā izskatās tās mūsu debats. Tā tad mums ir tiešām jānoformulē, ko mēs vēlamies aizsargāt, ko nevēlamies. Un es domāju, ka pastāv arī problēma tajā, ka, ja mēs sakām aizsardzību, mēs vēlamies, bet mēs sakam, ka mēs to varam izdarīt bez ISDS eh, normām. Nu, tas ir tā kā mēs teiktu, jā, nu likums mums vajag, bet tiesas mēs negribam. Un tad mēs atkal apgalvojam, ka to var izdarīt attīstot eh, tiesiskās sistēmas, eh, labi attīstīts tiesību sistēmas, bet eh, būsim atklāti un atzīsim, ka vietējās tiesās mums ir problēmas Eiropas Savienībā, un es neusticēšos vietējai tiesai Mississippi štatā kaut kur. Tā kā ir svarīgi, lai mums būtu kaut kas neitrālākā līmenī. Uh, Es zinu, ka cilvēki saka, jā, jā, cilvēki to negrib, un viņi saka, cik tur ir tūkstoši to respondentu, kas negrib iesdēs. Es domāju, ka daudz lielāka problēma ir ar to, cik ir lietu, kas tiek izskatītas šādā sakarā, jo daudz cilvēki uzskata, ka viņu e pasta, eh, teiksim, kaut kāda aptauja ir eh, kaut kāds apliecinājums tam, kāda ir reālās eh, sabiedrības domas. Pastieties uz Eirobarometru. Ja 8, ja 58% uzskata, ka tas ir labi, 28% uzskata, ka tas ir slikti, bet jūs atgriežaties pie e-pasta aptaujas un jūs sakat, nu, tur ir teikts kaut kas cits, bet, nu, tā nav īstā statistika, tā kā paturiet to lūdzu tā pozitīvi. Dēvid, lūdzu. Thanks, Paldies! Parasti šajā laika punktā jūs teiktu, es izteikšos īsi, jo daudz kas jau ir teikts, bet es tomēr atkārtošu to daudz ko, ko jau daudz citi ir teikuši. Bet sāksim uz pozitīvās nots, pirms ķeros pie kritiskās nots. Es joprojām stingri uzskatu, ka spēcīgs tītība būtu ļoti noderīgs darba vietu radīšanai, izaugsmai Eiropā un um, noliktu Eiropas Savienību un ASV kā tāds galvenos globālos standarta noteicējs un ja mēs nebūsim šie standarti noteicēji, tad pēc kādiem desmit gadiem būsim tikai standarta sekotāji. Es domāju, ka jūsu veiktais darbs, izstrādājot šo dokumentu, ir izcils un vienkārši jāpatur prātā, ka šajā ziņojumā mēs cenšamies panākt trīs, četrus, kad tas ir veltīts trijām, četrām, tā teikt, audiencēm, uh, grupām, tāpēc ir jāsūta tādi skaidri signāli katrai grupai, auditorijai. Tā tad mums uh, vajadzētu Ignacio palīdzēt Eh, sarunu vešanā un atbalstīt eh, zināmas komisijas nostādnes, piemēram, par valsts, eh, par publisko iepirkumu, kā jūs dokumentā norādat, skaidri jānorāda, ka Amerikas standarti nav atbilstoši mūsu tirzniecības standartiem, jānorāda, ka mēs joprojām uzticamies, ticam geogrāfiskajām izcelsmes norādēm. Kaut gan es spēcīgi kustību pret to tagad nonākšu arī pie regulējušās konverģences, kas ir svarīgi tomēr. Atkal jāatcerās uh, šie augstie tarifi, kas dažās jomās pastāv, tā ir ļoti būtiska problēma dažām precēm. Varētu par skotu tekstilu industriju runāt, kur vairāki ļoti tādi augsti tarifi padara to praktiski neiespējams skotu uzņēmumiem eksportēt uz ASV. Bet jānorāda arī Gnasijam viņa kolēģiem, Vēlreiz Helmuts jau teica, un tu teici, un arī dokumentā rakstīts, ka mēs nevaram pieņemt tītip neko tādu, kas ierobežo iespēju regulēt sabiedrības interesēs. Tas nav pieņemams, un mēs to sarunās nevaram uh, atdot otrai pusē. Tāpat, neskatoties nu, uz ASV spiedienu, jāraugās lai būtu spēcīga ilgspējīgā sadarbības uh, sadaļa, ņemot vērā mm, ILO konvenciju. Tas ir minēts jūsu dokumentā, bet jānodrošina, lai institūcijas skaidri saņemtu šo signālu. Tāpat sabiedrības viedoklis. Domāju, ka jāsaka šī rezolūcija, kad mēs izstrādājām tās galīgo datumu, tur jāraksta, ka ņemot vērā to, ko dzirdējām, ko Kristofers nu pat arī teica, esam uzklausījuši jūsu bāžas par ISDS. Uh, 147 tūkstoši ir pauduši balsi, pauduši nostāju pret ISDS, vienkārši nospiežot pogri, stoties uz tos, 147 tūkstoši pilsoņi mm, jutās pietiekami iesaistīti, ka viņi nospiež šo podziņu, un labi jau, ka viņi arī to izdarīja. Un tā, principā, jau ir daudz lielāka atbilde nekā uz jebkuru citu komisijas vai um, Eiropas Savienības kaut kādu konsultāciju procesu. Un dokumentā skaidri jānorāda, ka mēs ņemam vērā šo cilvēku paustās bažas. Kā citi, protams, teikuši, mums tas pats jādara pakalpojumu jomā. Nedrīkst pieļaut nekādas apdraudējumu publiskiem pakalpojumiem, tie ir sakarībā un regulējošā konverģents, kā Jāneks jau teica, un Kristofers. Eh, šī regulēšana asta nedrīkst palielināties. Mēs te nerunājam par regulējušo harmonizāciju, mēs runājam par konverģenci. Un visbeidzot, un te es tiešām nepiekrītu Kristoferam, ceturtā auditorija ir padome, jo Tagad mēs runājam par TTIP jau kādus 16 uh, mēnešus, un padomē jāsaņem signāls, ka sākotnējais mandāts nebija tik labs, kā tas bija. Es tagad neprasu, lai viņi pārrakstītu šo sarunu vesenas mandātu, bet es domāju, ka tas ir kā mm, tāds uh, aicinājums skatīties, vai varbūt uh, var no tā kaut ko mācīties un efektīvāk pēc sarunas ar ASV. Es domāju, ka TTIP uh, tādā pozitīvā izteiksme būtu noderīgs Eiropai, arī ASV, bet uh, signālam jābūt skaidram, ka tas ir Eiropas parlaments. Ka uh, Eiropas parlaments uzskata, ka ja nebūs labs rezultāts gal galā, tad mēs to noraidīsim, un komisijai jāatcerās, kas ir noticis arī ar citiem mm, dokumentiem šādās situācijās. Uh, Esmu dzirdējis arī citus cilvēkus, kas, pieņemsim, DJ trade uh, ietvaros saka, ka jā, nu, ja mēs panāksim TTIP līgumu, nu, tad jūs nekad to nevarēsiet noraidīt, jo tas būs, uh, nu, tā būs tāda kā atombumba, ja jūs to noraidīsiet. Bet neizdariet šādus pieņēmumus, es gribētu teikt. Uh, mūsu bāžas ir jāņem vērā, un mūsu balss arī būs šajās galējās diskusijās. Zigulkungs. kungs. Paldies priekšsēdētāji, arī mēs gribētu novērtēt jūsu veikto darbu. Protams, novērtējam, saprotam arī šo jautājumu sarežģītību. Mana itāļu delegācija tautas partijas ietvaros tikās, lai padziļināti izskatītu šo hipotēzi par um, strīdu risināšanas jautājumu mēs visi bijām tādās domās, ka TTIP ir laba lieta un doma par nolīgumu arī ir laba. Un tādā absolūtā izteiksmē ir ļoti svarīgi to panākt, ņemot vērā tam, kas notiek uh, Eiropā, kāda ir ģeopolitiskā situācija pasaulē. Tas, protams, nenozīmē, ka uh, mēs varam kaut kādā veidā mazāk uh, prioritāri izvirzīt caurskatāmību un pilsoņu intereses, tām ir jābūt pirmajā vietā. Šī rezolūcija tomēr, manuprāt, spēr tāds būtisks soļus uz priekšu abās šajās jomās, jo mandāta pārklasificēšana zināmā vērā ir ļāvusi mums pārvarēt dažus problemātiskus jautājumus, kuriem parlaments bija gājis cauri un šobrīd domāju, ka esam spējīgi labāk novērtēt um, attiecīgos jautājumus. Kad runājam par tirzniecības politiku, ir acīm redzams skaidrs, ka vienmēr ir daži aspekti, kurus vajadzētu pārbaudīt, izpētīt detalizētāk un tā mm, padziļināti, izsvērt. Un, manuprāt, tas ir viens veids, ka rezolūcija varētu labāk paskaidrot, kā un kur tiek veidot šis e, līgums. Protams, ka nenoliedzami ir e, zināma un skaidra ieguvumi, runājot par tirzniecības un ražošanas sektora 98% Eiropas Savienības ekonomikas sastāv no maziem un vidējiem uzņēmumiem, tā ka ir acīm redzams skaidrs, ka biznesa sektora internacionalizācija padarīs šo līgumu par tādu, kas var dot ieguldījumu arī peļņasībā tātad pavirzīt visus uz tādu augstāku līmeni. 132 miljārdi eiro gadā varētu būt stimuls, ko šis līgums uh, piedāvā uzņēmumiem. Un mēs neizpildītu savu pienākumu, ja mēs to neuztvertu nopietni. Ir vēl viens aspekts - mūsu loma. Tā ir, ka mums jāaicina rīkoties. tādām lietām kā ISDS tīti pietvaros. Un mums nepieciešams atbildes. Ir bijusi liela opozīcija ISDS un 150 tūkstoši cilvēku varbūt ir pret to, pauduši savas balsis, bet domāju, ka ir arī mums jāveic novērtējums. Mēs gribam, lai tas būtu demokrātiski, mēs negribam kādu nostumt malā, bet ir jāveic nepieciešamās pārbaudas. Un vēl jo vairāk par ISDS mums ir jāizpēta, jāsaprot, kāda būs ISDS ietekme. Rīt es eh, vēl sīkāk aplūkošu šos jautājumus. 571 eh, gadījums lietas ir bijušas un tikai ļoti nedaudz par labu investoram. Dienvidu Amerika un bijušais padomju bloks ir cietis visvairāk, 28 Eiropas Savienības dalībvalstis šeit ir iesaistīts, bet tikai 11 dalībvalstis ir uzskatījušas, ir redzējuši, ka gadījums, kad investors uzvar mm, pret valsti. Uh, Ir valsts, kurās nekad nav bijis neviens nolēmums par labu ārvalstu investoram. Vāci, francūži, briti ir konsolidējuši labu pārvaldības plaksi šai sakarībā. Un es gribētu teikt, piekrītu lielā mērā argumentācijai, bet ir vēl viens konkrēts punkts par Itāliju un par šo ideju Made in Italy. atbilstoši Itālijas biznesa asociācijai. Pārtiks eh, produktu ražošana saistībā, tātad, kas ir saistīta ar mūsu valsti, ir apmēram 24 miljārdi gadā finansiāli, bet made in Italy, tātad ražots Itālijā kas ir patiesi ražots produkts Itālijā, nevis vienkārši uzrakstīts ar Itālijas vārdu, ir 3 miljārdi. um, finansiālajā vērtībā, tas parāda, ka noteikumi un geogrāfisko izcelsmes norādu atzīšana ir ļoti svarīga lauksaimniecības ziņā. Tādā veidā mēs nodrošinām piekļuvi tirgumu, bet nedrīkst to visu kropļot. Itālijas delegācijas bažas uh, ir šajā jomā, tāpēc mums jāpievērš tam uzmanība. Prezidents Obama pats, manuprāt, kaut ko līdzīgu nesen izteica, ka nepieciešams, lai pilsoņi būtu aizsargāti. Uzņēmiem jābūt aizsargātiem. Un tas viss jābalsta uz kopīgu savstarpēju atzīšanu. Tas ir labs veids, kā virzīties uz priekšu, uz godīgiem pamatiem. Ir gluži loģiski, ka juridiskos aspektus būs jāapsver detalizētāk, jānosakot izcelsmu un tā tālāk. Tas mums jādara tādā efektīvākā veidā, bet uzskatu, ka šī rezolūcija, kā jau kolēģi ir teikuši, uh, varētu saturēt mūsu pašu nospraust mērķus, tāpat laikā nekropļojot uh, visu šī nolīguma jēgu. Mr. Termosa. Termosas kungs. Oh, sorry. Uh, Paldies, es apsolu, ka runāšu tikai vienu minūti. Esmu Ekon komitejas uh, atzinuma ēnu referents. Jāsaka, ka ņemot vērā visu, kas te ir salikts iekšā šajos atzinumos, nu, te sanāks tā kā milzīga Ziemassvētku egle, kurā ir tāda bumbuļa dažādība, ka var vispār pārskatu zaudēt. Mums vajadzētu vairāk eh, balstīties uz faktiem un skaitļiem, nevis uz dažādām vēlmēm un ideoloģiju. Uh, Mēs vakar tikāmies ar Matiesu Jorgensenu no uzraudzības grupas Eiropas komisijā. Viņš ved sarunas ar Dienvidu eh, Amerikas valstīm un ir eh, sarunas par dažiem brīvās tirzniecības nolīgumiem, kas tagad tieši atrodas procesā. Viņš teica, ka ir simtiem MVU no Peru un Eiropas, kas jau ir uzsākušas eksportu. Uh, pateicoties brīvās tiešsaistības noliegumiem. Nu, te, to apjoms vēl nesasniedz miljārdu, bet tik un tā. Tie nav multinacionāli milzīgi uzņēmumi, tie ir mazi vidēji uzņēmumi, lai viņi varētu sākt eksportēt savus ražojumus uz citām valstīm. Nu, tie ir tādi labi konkrēti piemēri. Uh, kas pierāda, ka nolīgumi nāk par labu gan mums, gan uh, pilsoņiem, gan, protams, arī uzņēmē darbībai. Es gribu tādus piemērus vairāk no tiem. Paldies, Žuļ! Thanks very much. Uh... Paldies! Paldies, priekšsēdētāji! Es domāju ka šis dokuments ir ļoti labs pārskats, tas ir labs atspēriena punkts turpmākajām diskusijām, un vairums no parlamenta pozīcijām tika uh, pieņemtas iepriekšējā sasaukumā, un tādēļ arī jaunajiem deputātiem, kas pirms tam te nav strādājuši, ir uh, jābūt uh, labākam pārskatam, un viņiem ir jābūt piekļuvēji informācija, kas ir noticis līdz šim. Es augstu vērtēju šo darba dokumentu un debates ir arī ļoti produktīvas. Nu, varbūt paši svarīgākie aspekti Mums ir jābūt proaktīvākiem un jāsaka, ko mēs vēlamies redzēt šajā nolīgumā. Nu, pats galvenais ir tas, ka, ja TTIP uh, realizēsies, uh, lai tajā tik ievērot visaugstākie standarti, tādam ir jābūt vēstījumam no parlamenta mutes. Un viens vārds uh, par. Uh, ilgspējīgu attīstību. Tas arī ir minēts jūsu dokumentā. Un mums jaunajiem dokumentiem, arī jaunajiem deputātiem ir jābūt iespējai komentēt šos dokumentus. Un jāsaka, ka citos dokumentos mentos ir ļoti vāja pozīcija par um, ilgspējīgu attīstību. Jūs tur esat minējis arī SDO standarts, un ja mums būtu tādi augsti zelta standarti, mēs nevarēsim no tiem atkāpties. Ja mēs runājam par uh, ilgspējīgu attīstību citās jomās, piemēram, publiskais pasūtījums un tā tālāk, tur tas viss ir jāievēro. Un mums ir daudz. Uh, tā skaidrāk jārunā par investoru atbildību saskaņā ar nacionālajām vadlīnijām. Un komisijai arī ir jāievēro tas, kā notiek sarunas un ir jāveic ieteikums izvērtējums par ilgspēju. Visi pētījumi, kas ir bijuši par ekoloģijas sociālajām uh, lietām, uh, vienmēr ir bijuši neatkarīgi uh, pētījumi, bet Komisija nav veikusi uh, ietekmes izvērtējumu par ilgtspēju. Lai varētu patiešām uh, organizēt produktīvas debatas, tas ir nepieciešams un šāds ietekmes izvērtējums jāpublicē pēc iespējas ātrāk. Vēl viens jautājums, kas ir ļoti Sabiedrība varētu runā arī par eh, šo attīstību, runā par sociālajiem jautājumiem, un mums Vajadzētu arī saprast, kā TTIP ietekmēs citas pasaules vietas. Domāju, kas, kas tāds tiks piedāvāts. Dērdre to piedāvās. E, Valēsis kungs, paldies. Ja mēs runājam par TTIP mēs runājam par lieliskām uh, izaugsmes un labklājības uh, iespējām, par ģeopolitiskām iespējām, bet galu galā tas tomēr pirmām kārtām ir tirzniecības nolīgums un ekonomiskie ieguvumi ir jāprezentē mūsu pilsoņiem un uzņēmumiem. Laikam ritot uz priekšu, man rodas bāžas, ka mēs pārāk daudz te runājam par ģeopolitiskiem globāliem jautājumiem un nekoncentrējamies uz galveno eh, šī nolīguma būtību, proti, kāds ieguvums no tā radīsies mūsu uzņēmumiem, nozarē kopumā. Nu, konkrēts jautājums - energointensīvu produkti. Eiropas Savienībā ir ļoti augsti izme, iz, regulatīvās izmaksas, gāze maksā dārgi, enerģija kopumā maksā dārgi, un Eh, ja TTIP tiks noslēgts, eh, tad tiks atceltas eh, visas nodevas produktiem, kas tiks eksportēti no ASV, nu viņiem ir daudz zamāks enerģijas izmaksas, viņiem arī nav nekādas ene, emisiju tirzniecības schēmas. Nu tā ir pilnīgi atšķirīga spēles noteikuma. Nu lai komisija mums tā paskaidro, ko tā domā, ko tā vēlas darīt, runājot arī par smago rūpniecību. Uh, un eh, šīs apņēmšanās un solījumi, ka komisija darīs visu, lai līgums būtu pēc iespējas veiksmīgāks un izdevīgāks mums, nu, mums nekādas detalizētas informācijas vispār par to nav. Un Daudzi uzskata, ka risinājuma daļa varētu būt eh, lētu resursu imports, eh, izējumateriālu imports no ASV, bet ITRE komitejas pētījums pierāda, ka, nu, ņemot vērā TTIP energo cenas, diez vai tā strauji pazemināsies. Tādēļ es lūgtu, lai mūsu komiteja un parlaments kopumā uh, Mūsu rezolūcijā par TTIP arī skaidri un gaiši formulētu to, ka komisijai ir jāpiedāvā rīcības plāns, lai tā mums piedāvā atbildi, kurā patiešām kaut kas ir pateikts, nevis tikai tukšs vārds, un vēl būšu patiešām lakonisks vīzas tiem cilvēkiem, kas nevar baudīt eh, ASV bezvīzu režīmu privilēģijas. Tas ir patiešām nozīmīgs jautājums. Nav jau nekādu šaubu, ka ASV diskriminē, piemēram, pakalpojums sniedzējus, dažādus profesionāļus un uzņēmējus no dažām centrāla Eiropas valstīm, kas nevar ceļot bez vīzām uz ASV. Es domāju, ka Eiropas komisija tam vienkārši nepievērš uzmanību. Un padomes uh, sarunu pilnvarās tas ir iesnaugts. Līdz ar to var runāt arī par tā saukto ceturto moduli, kas attiecas uz uh, profesionāļiem darba veicējiem, kas uh, ceļo apkārt. Un tur par vīzām nekas nebija teikts. Un Komisijas pieeja mums patiešām nav īsti paprātam, tādēļ es lūgtu Eiropas parlamentu šo jautājumu iekļaut darba kārtībā. Paldies, Agnese, tagad. Jā, yeah, thanks. Um, and thank you for the... Paldies, paldies par man doto vārdu. Pal... Es arī būšu Eh, pievienošos eh, to pulkam, kas eh, jums pauda atzinīgs vārdus par šo dokumentu, un es arī esmu tikai tagad ievēlēts parlamentā, un ir ļoti jauki, ka arī varu piedalīties debatēs par to. Tomēr šobrīd ir skaidri jāpasaka, par ko tad īsti esam noreizējušies, bet nevajadzētu kavēties uzsvērt arī ieguvumus. Īpašu gandarījumu man sagādāja tas, kā jūs formulējāt sociālās tiesības, kas noteikti ir jāiekļauj e, šajā tirdzniecības nolīgumā. Liels paldies jums par to! Un es joprojām sev jautāju, kā tad Amerikas Savienotās valstis e, to norīs, kā viņi reaģēs uz to. Nesen eh, pie mums bija ieradies ASV vēstnieks, viņš teica, ka Amerikā darba ņēmēja tiesības pat ir uh, daudz labāk īstenots nekā mums. Piuso, I'm, I'm glad you mentioned it. I'm glad... Es esmu patiešām priecīga, ka sociālās tiesības, darbņēmēja tiesības ir pieminētas jūsu dokumentā. I especially want to mention is the issue of uh, social dumping. Sociālais dempings. Jūs arī pieminējāt, ka ir jāizvairās no sociālā dempinga abos kontinentos, abās okeāna pusēs. Ir jābūt tādiem zelta standartiem bet es ļoti esmu noraizējusies par to, ko esam dzirdējuši no starptautiskās darba organizācijas, jeb SDO. Viņi prognozē, ka daudzas darba vietas tiks uh, atceltas, cilvēki tiks uh, atlaist no darba, it sevišķi Eiropā, tieši šī nolīguma dēļ. Nu, varbūt kā komisija pēc mūsu lūguma varētu piedāvāt kaut kādus konkrētus datus, kā tas atsauksies uz nodarbinātību. Komisāra Malstrēma vienmēr uh, savu uzstāšanos sāk ar vārdiem. Nu, tā mēs viss vienkāršāk, vislētāk varēsim radīt jaunas darba vietas, nu, bet tad mums jābūt par to ir simtprocentīgi pārliecinātiem. Mēs gribam tādus uh, uz faktiem balstītus argumentētus datus, jo ja mēs gribam patiešām debatēt par faktiem un skaitļiem, nevis tikai te ļaut vaļu emocijām, nu tad mēs gribam arī šos skaitļus redzēt savā priekšā. Paldies! Paldies, Prūsta kungs! Oui, monsieur le président, euh, merci. Paldies, priekšsādātāji! Es arī no savas puses gribētu jūs sveikt un pateikties par kvalitīvo darbu, jo vienmēr jau var kritizēt, bet tik delikātā tēmā nav vienkārši tā sintētiski visu izanalizēt, un tā noteikti būs darba bāze, mēs to grozīsim, papildināsim, bet tas ļauj no šī punkta uzsākt tādu konstruktīvu dialogu komisijas, interkomitejas ietvaros. Par šo delikātumu jau tika runāts, diezgan daudz diskutēts vēlēšanu kampaņas laikā. Un ja vēlēšana kampaņā izmantot šo jautājumu tikai, tad var nonākt pie kaut kādas tādas mūsu pozīcijas kariķēšanas. Eh, Līgumu var diskutēt, bet EPP eh, e Ehm, uzskata, ka tas ir ļoti svarīgs, ja mēs gribam globālu ekonomiku, bet tāpat laikā jābūt ļoti uzmanīgiem attiecībā uz, ko mēs sakam, ko mēs darām. Ja mēs runām par eh, ekonomisko darbību, tad jāsaka, bieži vien mēs kļūdamies mm, savos pieņēmumos, bet viena lieta ir eh, droša, un es piekrītu Žadaukungam tajā, ko viņš teica. Jā, arī tā notiek pasaulē. Tādā ziņā, ka es uh, domāju, ka būtu nepieciešama pieeja, kas uh, pielīdzina šīs normas uz augšu, tātad pielīdzina augstākajiem. Ja mēs skatāmies, kas notika Vašingtonā de decembrī, es biju viens no galvenajiem sarunvedējiem, un mēs zinām, ka ja mēs panākam vienošanos un ja mēs varam, tā teikt, uz augšu pielīdzināt standartu, un ja mēs panākam ASV un ES kopīgu standārtu, tad tas ļaus arī šādus kopīgus augstus standārtus noteikt visai pasaulē. Te mēs runājam par 20-25% labāku salīdzinu konkurētspēju, un tas, manuprāt, šķiet ārkārtīgi svarīgi. Tātad mēs varam runāt par uh, jauniem tādiem izejas punktiem institūciju vidū, bet, godīgi sakot, es īsti nesaprotu, īsti nezinu, ko vēlas panākt ASV. Uh, Mēs labi zinām, un ir arī atkārtots, ka viņu prioritāte bija konkretizēt pēc iespējas ātrāk šo līgumu, mm, ātra izaugsme, vai tā tik ļoti nepie... ASV nepieciešama, vai tā nepieciešama Eiropas Savienībai. Nu, nesmu pilnīgi un galīgi pārliecināts. Un ir dažas lietas, kas man tā kā izbrīna Es atgriezīšos pie ISDS, e jo e, par to mēs runāsim rīt. Mēs daudz runājām par šīm publiskajām konsultācijām, bet man šķiet, ka pietiekami daudz neesam e, debatējuši ar uzņēmumiem, maziem vidējiem. Vai tik tiešām ir šī vēlme, grība no ekonomiskās vides, jo gal galā viņi ir pirmie spēlētāji, uz kuriem attieksies šis līgums, un, kā jau es arī iepriekš teicu sanāksmē, viņi šķiet it kā labvēlīgi noskaņot, bet viņi maz izsakās par šo tēmu. Jūs jau runājat par rūpniecības sektoru. Es gribētu, lai mēs nedaudz ieejam detaļās, jo aizstāvot šo at pakaļ atgrieznisko saikni, ir zinām sektori, kur mums tiešām ir nepieciešams būt ļoti uzmanīgiem. Piemēram, aeronautika, kosmosa industrija, piemēram, Airbus un Boeing šobrīd piedzīvo tās grūtības. Mums ir jābūt vairāk kā uzmanīgiem šajos sektoros, un tāpēc man šķiet ārkārtīgi svarīgi Jā, protams, pastāv dažādas pozitīvas lietas, un varbūt mums ir jābūt proaktīvākiem šajās jomās. Tīti pietvaros, vai mums vajadzētu virzīties uz konsensus, nu nezinu. Ja ir tāds plašs vairākums, kas atbalsta šo līgumu, tad jāskatās, jo fakts, ka mēs runājam vienā balsī, tas eh, vienos stiprina. Varbūt tīri no tādas ofensīvas puses būtu svarīgi panākt šādu konsensusu, jā, jāpanāk, lai Eiropa būtu respektēta šādā procesā. Un visbeidzot, tas varbūt ļoti svarīgi mūsu cilvēkiem un uzņēmiem, tāpēc ir svarīgi, lai viss būtu skaidri saprotams, lai saprastu, kādi līdzekļi tiks izmantot, lai uzraudzītu līguma izpildus uzraudzīšanu, jo mēs te runājam tikai par papīra lapas parakstīšanu, bet uh, ir jānodrošina atbilstība, un atbilstība vienmēr ļoti svarīga. Tāpēc neaizmirsīsim, ka latiņa ir uzlikt ļoti augsta, ļoti skaidrs, jāpasaka cilvēkiem, kādā veidā mēs nodrošināsim, ka tiek nodrošināta atbilstība līgumam. Jāskatās, kādi pasākumi tiks veikti, ja nebūs šī atbilstība. Kādas pasākumus mēs varam veikt pret to pusi, kas nedarbojas ievērojot šo līgumu, kādas sankcijas tad mēs varam var izdomāt. Tā ka jā, līgumam, kamēr vien Eiropa tiek respektēta. Paldies. Uh, Frau Miner. Minorku. Thank you, Mr. Chair. Minors kundze, paldies priekšsēdētāji. Šis Bernta Langes uh, sapnis Man ļoti patīk uh, izaugsme, globālo standartu paaugstināšana, darba ņēmēju, patērētāju, tiesību uzlabošana, ekoloģiskie standarti. Šis ir ļoti jauks sapnis, bet man šķiet, ka mēs te runāsim par TTIP ir patiešām pamatotas šaubas, vai TTIP nesīs visus šos brīnumus un cik daudz darba vietu pateicoties tam varēs radīt. Arī ir daudz bāžu par to, kāds ietekmēs ekoloģisko situāciju, sociālās tiesības, un mums vajadzētu ņemt vērā visus viedokļus, labējos, kreisos, centriskos Un es te runāju arī par eh, Kavaldo ziņojumu, kas tika sagatavots aut, Austriešu institūcijā, Austriešu institūtā. Darba detektīvā netiek runāts par TTIP Lange kungs, tas ir ideālisms. Jā, man nekas pret to nav iebilstams, bet nu jāsāk ir runāt par TTIP. Tas būtu šis svaigais starts, par kur jūs runājat. Paldies, paldies, un tagad Firences kundze. Priekšsēdētāji, paldies! Es varu tikai atbalstot iepriekšējo kolēģi teikto un gribēju pati no sevis nedaudz papildināt kolēģis teikto. Runājot par caurskatāmību, mums ir jāatzīmē, ka ir uh, patiešām kaut kas panākts caurskatāmības labā. Komisija to ir ņēmusi vērā pirmām kārtām. Pasakot, ka nav problēma attiecībā uz caurskatāmību trītipu kontekstā, Es gribētu teikt, ka uz priekšu ir eh, spērts ļoti maz kuslis solīts, ja mēs runājam par caurskatāmības uzlabošanu. Un tas notika tikai pēc tam, kad ombude teica, nevar būt nekādas atkāpes no Eiropas Savienības pilsoņu pamatiesībai, proti piekļuvei dokumentiem. Tādēļ mums ir jāuzsver, lai šie konsolidētie teksti būtu ieraugām pilnīgi visiem bez izņēmumu. Lai pilsoniskā sabiedrība varētu tajos ieskatīties, jo viņi ļoti daudz par to interesējas un viņi ir patiešām noraizējušies par tiem lēmumiem, kas tiek pieņemti. Ja mēs runājam par būtību, par to, kas tika apspriesties šajā sarunkārtā, un jūsu dokumentu, mēs uzskatām, varbūt vajadzētu te veikt tādu pamatīgāku analīzi, nevis tik daudz koncentrēties uz TTIP. Mēs gribējām jums, protams, pateikties par šo sagatavoto dokumentu un domāju, ka mums ir jāatsakās no nu, retorikas, ka tas vai tas jautājums nav iekļauts nolīgumā. Itālijas prezidentūra nu pat ir noslēgusies. Mēs ļoti daudz darījām, vedot sarunas, mēs uh, strādājam pie konsolidēta teksta, mēs negribam uh, to vienkārši izsviest mēslainē. Ne bet uh, formulējumiem jābūt ar tādu juridiski saistošu raksturu. Sevišķi gribu pieskarties vairākiem jautājumiem, kas man ir ļoti aktuāli. Un gribu teikt, ka tā ir daļa no Itālijas prezidentūras uh, propagandas. Jāprecizē, ka neskatoties uz tām garantijām, kas mums ir piedāvāts, realitāte izskatās pavisam citādāk. Geogrāfiskās norādes varētu vienkāršot un harmonizēt. Un te ir tāpat domāts par to, ka katru ražošanas procesu, katru ražošanas posmu varētu kontrolēt. Tas nozīmē. Ilgspējīgas attīstības principam vajadzētu ietvert saistoša rakstura normas, nevis būt tikai tādam labo darbu sarakstam. Bet ir ļoti daudz tādu punktu, kam ir tāds konsultatīvs, rekomendējošs uh, raksturs. Un mēs negribam radīt nelabvēlīgus precedentus sociālo un ekoloģisko standartu pazemināšanai. Es domāju, ka pilsoņi savu gribu ir pauduši pietiekami skaidri, arī par ISDS mēs nevaram klusēt. Šī klauzula ir arī jāsaglabā, un demokrātija gal galā ir jāsvin uzvaru. Paldies! Tagad Ignacio no komisijas. Uh, Liels paldies, priekšsēdētāji, es pavisam īsi, jo es ar lielu interesi klausījos eh, visus deputātu minētos punktus šajās debatēs. Un uh, mana loma nav šodien uh, diskutēt par svarīgiem jautājumiem, kas šeit tika minēti, bet kā sarunu vedēja man ir svarīgi, lai mēs definētu mūsu nostāju, mūsu vēstījumu. Uh, lai mēs piedāvātu risinājumu un lai visas sarunas um, apvienotu šos dažādos viedokļus. Un, un tāpēc man bija ļoti interesanti uzklausīt um, šo viedokļu daudzveidību. Uh, pāris komentāru no manas puses, kā Devits Mārtins ļoti viedi norādīja. tad, protams, būs ļoti dažādas auditorijas e, šai te e, rezolūcijai, ka tā tiks e, pieņemta. Viena no tām būs ASV kongress, viens no adresātiem. Un te mēs atgriežamies pie jautājuma, vai ASV ir apņēmības pilni ienesēt šajās sarunās. Nu, tuvākie mēneši to parādīs. Jūs noteikti esat redzējuši, dzirdējuši, ko sacīja prezidents Obama. Viņš skaidri norādījis eh, kongresa vadībai, ka uh, eh, ASV kongresā šis jautājums tiks virzīts pietiekoši drīz, un tādēļ mums ir svarīgi rūpīgi raudzīties, kas tur notiek. Eh, jo ir eh, svarīgi, kā ASV gatavojas eh, piedalīties šajā sarunu procesā tālāk. Un svarīgi, ka viņi parasti uh, tirzniecības veicināšanas iestādēji uztis noteikti sarunu prioritātes. un e, viņi drīz sāks novilkt sarkanās līnijas, kas mums ir svarīgas kā Eiropas Savienībai. Jūs runājat par geogrāfiskajām norādēm, par citiem jautājumiem, kas mums ir svarīgi. Un tādēļ mēs tiešām vēlētos, lai parlaments sūtītu skaidru vēstījumu par tām lietām, e, kurās atspoguļojas eh, stratēģiskās mūsu intereses, lai atbalstītu sarunu procesu. Un nevajadzētu nonākt situācijā, kur mēs varam nonākt eh, lejupslīdošā spirālē šajā sarunu periodā ņemot vērā notikuma attīstību pēdējos mēnešos, bet ir eh, skaidri jāpasaka, ir noteikti principi, kurus mēs eh, respektējam šajās sarunās. Tie, ir jaun, tie nav jauni, tie ir vairāk kārt tikti uzsvērti arī šajā parlamentā, tāpēc es nevēlētos uzsākt tādas eh, debats pēc būtības, bet vēlētos skaidri minēt divus punktus. Viens no galvenajiem principiem ir sekojuši nekas, e, par ko mēs vienosimies sarunās, samazinās aizsardzības un standarta līmeni Eiropas Savienībā. Tas ir vadmotīvs šajās sarunās. Man bija liels prieks diskutēt ar uh, e, Paskālu Lamī, un e, viss, ko mēs darām tītību sakarā, tas ir saistīts ar harmonizēšanu, daudz tur nemaz tā visa nebūs un harmonizācija notiks tikai uz augšu, e, tātad standartu paaugstināšanas, nevis samazināšanas virzienā. Un es vēlos skaidri pateikt, ka nekas no tā, ko mēs apspriedīsim likumdošanas jomā, e, neļaus nekādā veidā mazināt vai padarīt nenozīmīgāku līdz likumdevēju lomu Eiropas Savienībā visi liksumdošanas aspekti būs publiski, atklāti. Mēs pašlaik strādājam pie galīgā priekšlikuma, kas saucas sadarbība likumdošanas jomā, un tur mēs ļoti skaidri norādīsim, ko tad Eiropas Savienība vēlas piedāvāt šajā jautājumā. Mēs ar lielu interesi raugāmies uz šo procesu un mēs izmantosim visas iespējas diskutēt ar jums arī par uh, būtiskiem jautājumiem, atzīmē Valēsas min kunga minētos jautājumus, un man ir bijis iespēja runāt par šiem jautājumiem citos, uh, citās situācijās. Tagad es varbūt neatbildēšu uz šiem jautājumiem, bet varbūt Inta monitoringa grupas ietvaros būtu atbilstošāk risināt viņa minētos jautājumus. Tātad es vēlētos ar to aprobežoties un es ar nepacietību gaidu sadarbību ar jūsu uh, komiteju šajā jautājumā. Jā, liels paldies, cienījamie kolēģi un kolēģis. Paldies Ignācio par šiem komentāriem. Es vēlējos uzsvērt, ka Protams, mēs virzīsimies tālāk, mēs esam apsprieduši šo darba dokumentu un strādāsim un atspoguļosim nākotnes eh, rezolūcijā tos jautājumus mm, par to, ka mm, eh, šī vienošanās eh, tiks panākta iedzīvotāju interesēs, nevis tikai atsevišķu lielo kompāniju interesēs. Un, cienamie kolēģi, Jau 2013. nācām klajā ar vienu rezolūciju. Un e, tas, zināmā mērā, izrietē no tā, kas ir paredzēts mandātā. Un, nu, mandāts, e, protams, ir svarīgs jautājums, bet mums ir uh, sava nostāja par šo te pamatprincipu un eh, par uh, principu noteikšanu globālajā tirzniecībā. Uh, cilvēku iedzīvotāju interesēs nevis industriālu grupējumu uh, interesēs. Un runājot par detalizētiem priekšlikumiem attiecībā uz tarifiem, tirgus pieejamību, priekšlikumiem, kas runā par uh, publisko iepirkumu un ārpus uh, tārifu barjerām sadarbību likumdošanas jomā jūs norādījāt, ka mēs te nerunājam par harmonizāciju, mm, tas jau pārsniegtu uh, šī te, šīs diskusijas ši, mm, robežas, Un uh, bija eh, runa par to, ka tas varētu novest pie augstāku standartu noteikšanas abos uh, reģionos. Nu, jautājums par to, vai tas ir panākams, vai tas nav uh, sapnis. Nu, jāsaka, virkne jomu. Uh, mums ir pietiekoši augsts standarti jau tā, un mēs daudz labprātāk, piemēram, gribētu iepirkt rotaļlietas no ASV nekā no kaut kādiem jums labzināmiem citiem. Uh, reģioniem. Un uh, runājot par piemēriem, mēs strādājam, eh, sadarbojamies likumdošanas eh, lomā, jomā darba grupa 20. Darba grupa numur 29. Um geht, oder von... Un Un tad, kad mēs runājam, teiksim, par dažādiem standartiem, kas tiek noteikti, piemēram, automašīnām, automašīnas poguļiem, eh, gaismām, tā tālāk, tātad eh, visas šie standarti, kas tiek noteikti ģentē, tātad kas mums ir pieņemams un kas nav pieņemams, jā vai ne. Un nevar eh, tā tad eh, vienkārši nostumt malā demokrātiski ievēlēt institūciju kā Eiropas parlaments eh, šajā sarunu procesā. Mums ir dažādi viedokļi bet, par ISDS, bet investora aizsardzība, protams, ir nozīmīga. Un, manuprāt, Mm, mēs eh, par, ie, nu, vispār par IS10 mēs runāsim rīta tālāk par godīgu konkurenci. Daudz ir aicinājuši īpašu sadaļu izstrādāt par uh, eh, ilgtspējību. Vīzu normas arī ir jāiekļauj, jo pretējā gadījumā mēs nesaņemsim atbalstu. Tālāk tika norādīts, vai um, mums jābūt pārliecinātiem, vai jāzina, cik ambiciozi ir gatavi būt mūsu amerikāņu partneri, vai arī viņi vilcināsies. Un mēs nevēlamies šādu vilcināšanos no viņa puses. Vēlamies panākt kaut kādu saprātīgu vienošanos, jaunais kongress būs tas, kas e, noteiks, kādā virzienā viņi vēlas doties. Un tam jābūt tam vēstījumam, ko mēs sniegsim saviem sarunu partneriem, dāmas un kungi. Galu galā Mēs šeit esam lēmēji uh, par to, vai mēs pieņemsim šo, apstiprināsim šo vienošanos vai nē un mums nav tas jāformulē konjunktīvā, tas varētu notikt un šitas varētu notikt. Mēs varam skaidri pateikt, ko mēs vēlamies, un to arī Ignacio minēja. Mums ir jāpasaka, ko mēs vēlamies no šī nolīguma, un tad mēs varam, ja mums patīk, mēs teiksim tam jā, un ja nepatiks, nē. Man ir liels prieks strādāt ar jums, mēs esam izstrādājuši skaidru kalendāro grafiku Un nākošajā sanāksmē mēs varēsim jau diskutēt par uh, rezolūcijas uh, pirmo projektu. Un mēs saņemsim arī uh, pienesumu no 13 citām uh, komitejām un avotiem 26. martā notiks uh, nākamās diskusijas, 14. aprīlī, tālāk uh, maijā 18. līdz 20. un 18. līdz 21. maijam plenāru sēdē balsosim un paldies jums liels un ar nepacietību gaidu turpmāko sadarbību. Tālāk devītais eh, darba kārtības punkts. Da geht es um die Frage von. Tas ir jautājums par tekstilu preču uh, importu. Un šodien mēs daudzkārt esam jau pieskārušies diskusijām. Rīt mums ir jābalso, lūdzu, ievērojiet kārtību. Mēs neesam beiguši šīs dienas sanāksmi. Un rīt mēs balsosim par uh, grozījumiem, un tagad došu vārdu uh, Valēsis kungam uh, par 16 iesniegtajiem grozījumiem. Paldies, priekšsēdētā, kā jūs teicāt, ir 16 grozījumi. Vairums nāk no manis paša, vairums no tiem cenšas padarīt skaidrāku priekšlikumu, uh, lai uh, nodrošinātu lielāku tiesisko skaidrību, un es cenšos labot arī tehniskas eh, kļūdas, kuras atklājās priekšlikuma uh, izpētes laikā padomē, un es, protams, uh, labprāt tos uh, ņēmu vērā. Es šeit runāju par grozījumiem no 7. līdz 12. Tie attiecas uz OPT Outward Processing Traffic. Mm, tas ir saistīts ar padomes regulu. Eh, komisija piedāvā atsaukt novecojušu tiesību aktu. Taču, kas attiecas uz OPT, tas joprojām eh, tiek eh, lietots, līdz ar to šīs normas būtu jāpatur spēkā. Uh, Tālāk, apspriežoties ar prezidentūru un komisiju, es nolēmu likt priekšā iekļaut uh, šīs te normas pārskatītajā uh, regulas uh, projektā, pamattekstā, nevis pielikumā. Tas šķiet atbilstošāks uh, risinājums vismaz no nu, likumdošanas. Uh, veidošanas viedokļi, kas attiec uz Lepens kundzes grozījumiem. ES eh, e rūpniecība ir skaidri norādījis, ka vēlas importa atļauju, neizmantot importa atļauju paturēšanu spēkā. Um, tāpēc es aicinātu balsot pret viņas grozījumiem, jo šeit mēs runājam par diezgan tehnisku priekšlikumu, uh, balstoties uz, tātad par kuru līdz likumdevē ir vienošies. Es esmu gatavs panākt vienošanos pirmajā lasīmā ar pārdomi, taču ņemot vērā to, ka būs nepieciešams sarunu process, mans priekšlikums būtu rīt balsot par sarunu mandātu sarunām ar padomu. Nu, un e, visbeidzot, mm, Horvātijas, e, Horvātu valodas tulkojumu trūkst. E, plenārsēde ir, balsojums ir paredzēts martā Strasbūrā, bet pagaidām šķiet, ka mēs nepaspēsim uh, sagatavot balsošanai šo te priekšlikumu. Padomē ir tieši tādas pašas problēmas. Es eh, esmu pārliecināts, ka problēma, protams, komisija risinās un informēs eh, mūs par notikumu attīstību. Un visbeidzot, ekonomikas un sociālo lietu komiteja decembrī nāca klajā ar eh, pozitīvu atzinumu par šo pārskatīto priekšlikumu. Paldies! Paldies ēnu referenti, Alesija. Jā, liels paldies. Vairāk kā vienreiz mums jau ir bijis iespējams apliecināt savu viedokli. Šis ir tehniska rakstura teksts un no savas puses mēs e, tā tad e, atbalstām referentu, atbalstām viņa e, paša iesniegtos grozījumus, jo šeit ir šī vēlme nodrošināt lielāku mm, tātad konsekvenci tekstā un eh, nodrošināt attiecīgās drošības eh, klauzulas un garantijas. Tāpēc mēs piekrītam tam, ko viņš eh, sacīja arī par Lepens kundzes grozījumu noraidīšanu. Paldies un Sāra Līlūdzu. Pavisam īsi vēlos pateikties referentam. Mums nav nekāda iemesla neklausīt viņa ieteikumiem, un mēs viņu atbalstīsim. Thanks a lot. There is no further request. Ah, excuse me. Paldies, uh, eh, Marelī kungs vēl. Jā, paldies, eh, priekšsēdētāji. FDD vārdā vēlamies pateikties referentam par ziņojumu un arī grozījumiem. Eh, šis ir vispārējais kopējs viedoklis par to, kā sniegt palīdzību tiem, kas importē tekstilizstrādājumus no Krievijas un Ziemeļkorejas. Un uh, Eh, svarīgi ir par to, kā tiek ievēroti strādājošo aizsardzības noteikumi šajās valstīs. Mums ir jāsaglabā kvotu sistēma, kā to piedāvā komisija, bet eh, būtu jāizmanto deleģētie akti, kas noteiktu šos te attiecīgo preču sārakstus un jā, jāuzliek arī laika limits uh, operatoriem šajās valstīm. Tā kā neviens vairāk nevēlas izteikties, vēlētas jautāt, vai komisija ko vēlas teikt. Pardon. No. Ah, no. Thank you very much. Liels paldies! pavisam īsi. Able... Uh, komisija būs gatava pieņemt 13 no 16 grozījumiem, kas uh, ir uh, ierosināti. Komisija nevarētu pieņemt grozījumus numur 2, 5 un 6. Un tad gluži tāds tehnisks aspekts par ko bija runāts arī iepriekš, ka Horvātijas valodas versija trūks šim pārskatītajam priekšlikumam. Komisijas vārdā, protams, mums ir jāatvainojas par to, ka iztrūks šis dokuments. Diemžēl mēs te saskaramies ar tādu visu nu, neveiksmīgāko situāciju, kā jūs zinat, šis priekšlikums ietilpst plašākā vairāku kodifikācijas un pārskatīšanas priekšlikumu dokumentu pakotnē, ko sauc par Trade Omnibus Package. Un, diemžēl, šis ir vienīgais dokuments, regulējums Trade Omnibus pakotnē, kurā nav izstrādāts konsolidētais teksts horvātu valodā. Tas bija zinām tehnisku problēmu dēļ, ar ko saskārās publikācija dienests. Protams, komisija veids centienus, lai censtos risināt šo problēmu. Mūsu kolēģi publikāciju birojā strādā, lai atrisinātu šo jautājumu, un Viņi ir devuši savu pārliecību, ka šīs konsolidētais teksts horvātu valodā būs pieejams pavisam drīz. Un tad mēs nekavējoties, balstoties uz to konsolidēto tekstu, izstrādāsim horvātu valodas eh, versijas eh, dokumentu šai, pārskatī, šai pārskatītajai regulai, kas tiks iesniegt parlamentam pēc iespējas ātrāk. Kā jau referents minēja iepriekš, laika grafiks šī priekšlikuma iesniegšanai plenārs sēdē varbūt ir nedaudz e, optimistisks šobrīd, ņemot vērā šo iztrūkstošo dokumentu, bet, kā es teicu, komisija centīsies darīt visu iespējamo, lai iesniegtu šo iztrūkstošo dokumentu horvānu valodā pēc iespējas ātrāk. Vēl Valesas kungs, es gribēju pateikties komisijai par sadarbību. Paldies! Liels paldies un balsosim rīt no rīta. Ļoti labi. Tad pēdējais mūsu darba kārtības jautājums ir 11. Eiropas enerģijas drošības stratēģija. Un mūsu referents šim itri atzinumam ir Helmuts Šalts. Lūdzu. Danke, Herr Vorsitzender. Paldies, priekšsādātāji. Es eh, domāju, ka šim tematam ir jāatvēl pietiekam daudz laika, nu tas ir tāds pamatīgs, apjomīgs temats. Esmu patiešām priecīgs par pirmo viedokļu apmaiņu. Jautājums ir ļoti svarīgs, ļoti, ļoti daudzšķautņains, un mēģināšu arī uh, komentēt uh, komisijas pozīciju, kas ir uh, minēta atzinumā, piemēram, uh, kodolenerģiju, augstspriedguma pumpēšanu, un tie ir jautājumi brauchen die ich auch in dem bericht sozusagen im itre bisher vermisse. also diese dimension fehlt dort. Tie visi ir äh, ļoti svarīgi jautājumi, un es mēģināšu tiem pieskarties. Protams, arī tiem jautājumiem, kas ir ļoti svarīgi cilvēkiem daudzās dalību valstīs, un viņi to bieži vien äh, skata daudz skaudrāk nekā komisija. ITRE komitejā mēs eh, runājam par citiem aspektiem, eh, nevis tieši tirzniecības politiku. Un es tagad gribētu citēt ģenerālu direktoru Pasaules energopadomē. Viņš teica, ka šīs milzīgās pārmaiņas, ko piedzīvojam pasaulē, ir raksturīgas arī energo jomai, politikā, ekonomikā, finanšu pasaulē. 2015. gadā beidzot ir jādomā ne tikai par iespējām, bet arī inovāciju stratēģijām, lai varētu uh, šīs stratēģijas un jaunus uh, tautsaimniecības modeļus, inovatīvus tirgus mehānismus uh, pielāgot citu, citam. Uh, Tieši tādēļ ir nepieciešama starptautiska sadarbība, apmaiņa ar pieredzi, informāciju un tas varētu nākt par labu energo nozarei. Citāta beigas, un mēs dzīvojam tādā pasaulē, kurā katrs sastais cilvēks cieš no energo nabadzības, viņam nav piekļūs elektrībai, un katrs trešais nevar uzmantot klimatam draudzīgus uh, eh, kurināmos. Tieši Inta komitejā ir svarīgi runāt par partnerību, par sadarbību. Energo partnerība komisijas pozīcijā vispār nav minēta runājot par uh, stratēģiju nākotnē, nu, šeit es varu atsaukties uz 7. 8. komisijas punktu. Nu, tas ir tāds ļoti egocentrisks vai es-centrisks uh, eh, modelis. Un, ja runājam par enerģiju, mēs runājam par globālām vajadzībām, globālām tiesībām, globālo energoapgādes drošību, apgādes ķēdēm. Energo nabadzība ir jauns fenomens. Cilvēks nevar samaksāt savus rēķinus. Tas nav fenomens, eh, ko piedzīvojam tikai Eiropā. Ja mēs runājam par energo apgādes drošību Eiropas Savienībā, visā kontinentā un arī globāli, mēs bieži vien piemirstam šo nabadzību. Globālas partneru attiecības ir nepieciešams, lai arī samazinātu klimatu pārmaiņu radītās sekas. Ja mēs visi mm, e, būsim viens prāts, ja mēs sadarbosimies, tad mēs varēsim labāk aizsargāt savas uh, intereses. Atcerēsimies Eiropas ogļu un tērauda kopienu, kopīgu rūpniecības nozaru apvienošana uh, arī palīdzēja labāk uh, cīnīties par savām interesēm un garantēja mieru. Mēs gribam būt arī neatkarīgi no Krievijas energo piegādē. Mums ir jābūt daudz aktīvākiem un mums kā INTA komitejai to vajadzētu pieminēt savā atzinumā. Ir jāsamazina pieprasījums, dažām dalību valstīm tieši tādēļ ir negatīva tirzniecības bilance, jo ir augstas izmaksas importējot fosilo kurināmo. Janvāra beigās. Es atzinuma uzmetumu vēlos nodot tulkotājiem, lai februārī mēs jau varētu izkristalizēt savu pozīciju. Es vēlētos tikties nākam nedēļ ar visiem ēnu referentiem, lai varētu uh, tad vēl noslīpēt visus tos punktus, kurus šobrīd īsti pieminēju, ar nepacietību gaidu mūsu sadarbību. Ceru, ka INTA komitejas pozīcija būs gana veiksmīga un varēsim to ar mierīgu sirdsapziņu tālāk nodot atbildīgajai ITRE komitejai. Paldies, paldies! Tagad došu vārdu ēnu referentiem. Es esmu ēnu referents no sociāldemokrātu grupas, dargie kolēģi, dārgais Helmut. Ja mēs runājam par energoapgādes drošību, tas ir ļoti svarīgs uh, stūrakmens arī tirzniecības politikā, lai varētu samazināt mūsu, uh, neatkarību, mūsu atkarību no fosilējiem kurinājiem. Un, protams, ir jādiversificē enerģijas avoti. Ņemot vērā produkcijas attīstību un produkcijas pārcelšanu uz citām valstīm, domāju, ka uh, Eh, daudziem šķiet, mums ir aizvien vairāk enerģijas, bet tā jau ir tikai ilūzija. Ir jāsamazina mm, energopatēriņš, jābūt energotaupībai un energoefektivitāte arī ir eh, ļoti svarīga aksijoma. Un šajā ziņojumā man šķiet, tas ir nepietiekam akcentēts jābūt arī energopartnerībai, jā, šo definīciju tu minēji, un samaz, paaugstinot energoefektivitāti, partnerība ar trešajām valstīm var tikt izkopta īpaši labi, lai varētu panākt, ka arī mūsu partneri, kas joprojām eh, dēdzina fosilo kurināmo no tā ir atkarīgi, arī spēlē savu lomu. energo ārpolitikā ir jābūt arī koordinācijai, bet 19. lapusē tam ir tāds pārāk uh, defensīvs raksturs. Mums jau bija apspriedz par likumdošanu attiecībā uz energo ārpolitiku, un kāds tad tam visam bija rezultāts? Nu, nebija pārāk uh, sajūsmu radošs, jo tieši tajā brīdī dalībvalstis negribēja uh, strādāt pie tādas kopīgas enerģijas ārpolitikas, un tās teica, ka ir jāievēros suverenitāte, ņemot vērā uh, līgumu slēgšanu ar trešajām valstīm, un ka tā ir dalību valstu kompetence tikai un vienīgi. ņemot vērā atkarību no fosilām izēvielām, fosilā kurināmā un nepieciešama taupīt uh, enerģiju, tam visam nav nekādas nozīmes. Uh, tam nav jēgas. Paldies Dievam, e, šajā dokumentā ir arī e, pārskata klauzula, nu tas ir gandrīz vienīgais, ko parlamentam izdevās panākt. Domāju, ka pēc diviem, trim gadiem e, tas vairs nebūs spēkā. Un mums ir jādomā, kā mēs kopīgi, kā Eiropas Savienība arī popularizējam savu energopolitiku ārpus Eiropas Savienības ar saviem citu kontinentu partneriem. Tas ir jādara daudz aktīvāk nekā līdz šim. Ja mēs runājam par uh, valsts uh, iepirkumu, ir jāievēro kvalitātes standarti un arī jurisdikcija. Tas bija viss no manas puses. Paldies! Tagad Zēnfield kungs. Dziękuję, panie przewodniczący. No, nie ulega dla mnie wątpliwości. Paldies, priekšsēdētāji. Nav nekādu šaubu no manas puses, un es domāju, ka mani kolēģi arī piekrīt manam viedoklim, ka te ir runa par ļoti būtisku dokumentu Eiropas Savienībai un visām dalību valstīm. Šajā dokumentā ir runa par tēmu, kas šodien ir izšķiroši svarīga, un tas ir drošība vispārīgā veidā, energodrošība. Tātad, kā es teicu, tā ir ļoti svarīga joma. Manuprāt, dokumentā ir daudz tēzes, izteikumi, kuras vēl vajadzētu papildus izanalizēt. Jāsaka, ka šī iemesla dēļ gribētu nākt klajā ar dažiem priekšlikumiem, bet daži no maniem priekšlikumiem iziet ārpus Inta komitejas kompetences. Es gribēju uh, runāt par šo jautājumu saistībā arī ar citām komitejām. Uh, tātad runājot par uh, mūsu komitejas kompetenci esošajām tēmām, jāsaka, ka arī no tām dažas neatrodas šajā tekstā. Konkrētāk es te domāju par to, ka jāņem vērā arī klimata politika. Īpaši runājot par tādām ļoti energopatērējošām industrijām, nozarēm. Tā ir, tas, tā ir tēma, kas ir svarīga Eiropas Savienībai un energodrošība. Nevar būt kaut kā abstrahēta eh, no visas pārējās pasaules. un uh, nodrošinot šīs klimata izmaiņas, viņas prasības sanāk, ka Eiropas nozars bieži vien nav konkurētspējīgs. Šī joma mums ir uh, jāanalizē un jārisina. Mēs šodien ļoti daudz runājam par TTIP nolīgumu un uh, mūsu attiecību kontekstā sadarbībā ar ASV. Es domāju, ka arī šai ziņā vajadzētu apskatīt šo jautājumu, jo, ja tiek Eh, atcelti limiti, ierobežojumi gāzes un eh, enerģijas citu resursu importam uz Eiropu arī tas eh, viss skar energodrošības jomu, tāpēc mums jāatsaucas uz šiem jautājumiem arī mūsu atzinumā. Paldies, tas ir ļoti vajadzīgs. Paldies, priekšsēdētāji. Laika ir ļoti maz izteikšos īsi. Tad, kad mēs runājam par energodrošību, mums jādefinē, ko konkrēti tas nozīmētu. Manā izpratnē tas nozīmē, ka mums jānodrošina konstanta uh, apgāde mājasaimniecībās, uzņēmumos, visā Eiropas Savienībā. Un jānodrošina tās, lai neviena Eiropas Savienības valsts un Eiropas Savienība kopumā nebūtu kaut kādā veidā pakļauta riskam, ka varētu notikt energo piegādes pārtraukums no viena dominējošā piegādātāja. Jo, kad viens spēlētājs sāk dominēt tirgu, un ja valsts, vai arī ja valsts attiec tikai uz vienu, teiksim, konkrētu tranzītu punktu vai ceļu, tad tas var novest pie ļaunprātīgas šīs atkarības izmantošanas, tā varbūt ekonomiski, politiski iemeslu dēļ. Bet um, šādas rīcības risks pastāv, ja ir dominējošs viens piegādātājs. Un šādas dominances iespējas palielinās, tāpēc pirmais punkts ir svarīgākā lieta. Šajā un dokumentā vajadzētu runāt par energoresursu dažādošanu un ietekmes eh, atkarības samazināšanu no viena piegādātāja. Es domāju, ka Eiropas Savienībai jābūt pragmatiskai, praktiskai un arī reālai. Jāņem vērā arī jaunākie notikumi energotirgos, piemēram, ļoti dramatiskās eh, izmaiņas naftas tirgu Iespējams, ka šis process turpināsies. Manuprāt, tā nav tāda īstermiņa parādība, bet tas ir process, kam ir dziļāks saknes un ko ir radījuši atkal citi elementi, kas ir parādījušies šajā energo ainā. Tā tad ņemot visu to vērā un apsprot, ko mēs, kā tirzniecības komiteja, varam darīt, kā lai mēs šo tirzniecības aspektu iestrādājam visā šajā lietā. Un tas, protams, jādara pozitīvā un tādā atbalstošā veidā. Tad visu to ņemot vērā, es domāju, ka jādomā par trīs lietām vai trīs aspektiem, ko vajadzētu minēt vai izgaismot šādā dokumentā, šādā ziņojumā. Pirmkārt, palīdzēt atvērt jaunus tirgus tradicionāliem fosīliem kurināmiem, kā gāze un nafta. Domāju, ka šobrīd varu teikt, ka tieši šajā punktā iepriekšējā Barozo komisija izgāzās. Viņi nesasniedz savus mērķus, kas tika deklarēti 2004. un 2009. gadā bija pārāk daudz jauni tirgi, kas atvērās gan Centrālā Āzijā un Ziemeļāfrikā, un un citur, kas dažādojušos energoresursu piegādes ceļus Eiropai. Otrais punkts. Jāsāk vairāk izmantot arī citus avotus. Es te nerunāju par tikai tā sauktiem atjaunīgiem energoresursiem, runāju arī par citiem avotiem. Un šeit, un šeit es citus, ar citiem avotiem saprotu kodolenerģiju, slānekļa gāzi, tātad domājot par iespējamiem papildus energoavotiem, ja tos tā varētu nosaukt, iekļaujot arī atjaunīgos energoavotus. Un trešām kārtām mums, kā komitejai, kas vērst uz tirzniecību, mums ir jācenšas likvidēt šķēršļus eh, energo piegādē, jānodrošina caurskatām un uh, Ehm, droša tirzniecība. Manuprāt, tirzniecības eh, instrumentam ir jābūt tirzniecības līgumam, un mums jācenšas izstrādāt, izveidot tādus līgumus, kas uzlabotu piekļuvi energoresursu tirgumu, kas uzlabotu caurskatāmību starptautiskos energos tirgos un kas uzlabotu juridisko stabilitāti un paredzamību šiem tirgiem. Tātad šīs lietas, manuprāt, būtu jāiekļauj šajā ziņojumā. Un saskatu, ka tas ir izšķiroši svarīgs punkts runājot par energodrošību vai par energodrošības stratēģiju Eiropas Savienībā. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies, Žadokungs. Merci. Um, Paldies, es gribu atgādināt, ka šī uh, Eiropas Savienības stratēģija, tā teikt, darboties bez nožēlas energo jomā, balstās uz energoefektivitāti, atjaunīgiem energoavotiem un starpsavietojamību. Tātad šis ir tas modelis, uz kuru mums vajadzētu virzīties. Man, protams, patīk viss šīs runas par klimatu politiku, kas kavē konkurētspēju, bet nav neviens Eiropas institūcijas ziņojums, kurš uz to arī norādītu. Es gribētu teikt, ka Eiropas klimata politika uh, šobrīd vainu pieļauj inovācijas esošajā ETS tirgū. Tie ir līdzekļi, kas vienkārši pa brīvu tiek piešķirti uzņēmumiem, kas vairāk patērē, vairāk saražo CO2. Tātad tāda ir šī realitāte un tādām vajadzētu būt arī debatēm par to. Tālāk par Eiropas energodrošību. Mm, ļoti būtisks jautājums, vairāk kā 400 miljārdi eiro ko Eiropas pilsoņi atkal dod uz ārpusi, maksā, lai varētu nodrošināt piegādes par naftu, gāzu vai urānu. Ja mēs runājam par naftu, tad, protams, jādomā par līča valstīm, un tur arī nav nekāda demokrātija, ņemot vērā kāda tur situācija žurnālistiem. Ņemot vērā kāda ir bijuši notikumi Eiropā arī attiecībā uz brīvu izteikšanās eh, brīvību, tad jādomā, kādai jābūt mūsu sadarbībai ar eh, Saudarābiju, tālāk par eh, Nigēru, par gāzi, tālāk arī par attiecībām ar Krieviju un gāzes piegādi. Par to visu jādomā Ukrainas konflikta sakarā. Es domāju, galvenais ir mums samazināt energopatēriņu. Šis parlaments gribēja panākt 40% energo efektivitāti līdz 30. gadam, kas ļautu mums samazināt mūsu gāzes importu par 50%. Tātad šī tēma ir ļoti būtiska. Bet svarīgi arī zināt, kāda veida energoresursi ir mūsu drošības pamatā. Nu, droši vien bitumenes smiltis un uh, slānekļa gāzi no Ziemeļamerikas, jo arī mums ir atbildība klimatiskajā ziņā. Mums ir atbildība arī nodrošināt vidas aizsargāšanu un arī Ziemeļamerikā. Tātad saliksim visus šos punktus mūsu atzinumā. Tas ir jautājums par vīdi, par klimatiskajām izmaiņām, mazāk mēs patērēsim energoresursus un mazāk mēs atbalstīsim diktatūras, mēs eh, tad sevi liksim mazāk sarežģītā situācijā attiecībā arī uz kvalitatīvu un tīru enerģiju. Un tādā gadījumā mums tad nevajadzēs vairāk ne šā minētās bitumenes smiltis, ne Ziemeļamerikas slānekļa gāzi, ne arī Krievijas gāzi. Borelī. Borelī kungs. Grazie per la parola, Presidente. Nel, nell'ampio quadro della strategia per la. Paldies. Mūsu energodrošības stratēģijas ietveros ir svarīgi uzsvērt šajās pirmajās viedokļa apmaiņās, ka ir vairāk delikāti eh, Eiropas Savienības energopolitikas aspekti, un tur nepieciešama ciešāka pilsoniskās sabiedrības iesaistīšana. No vienas puses ir pasākumi, lai palielinātu energoefektivitāti, tas nozīmē nepieciešams atbilstošas investīcijas. Lielā mērā tas nāks no apvārsnes 2020 un struktūra fondiem. Tāpat mums ir jāpabeidz arī iekšējais energotirgus, un tur ir nepieciešama koordinēta darbība no dalību valstīm. Vēl citi pasākumi tādi kā, piemēram, dienvidu, vidusjūras, energokoridori, nu, šie projekti ir bijuši daudz delikātāk attiecībā uz to ietekmu uz vidi. Es domāju, ka tas viss ir kārtīgi, jāapskata, jāizvērtē, kādas ir vietējo iedzīvotāju reālās intereses, lai arī viņa vidi tika aizsargāta. Ir grūti izskaidrot, kāpēc, lai nodrošinātu energodrošību, mums šodien ir jāzaudē uz mūžīgiem laikiem tādi unikāli dabas resursi vai vērtības un mantojums un leģitīma opozīcija no sabiedrības puses netiek pienācīgi atspoguļot. Pastāv būtisks izmaiņas attiecībā uz energoresursiem un to infrastruktūru, un mums obligāti ir jāņem vērā vides un sociālās izmaksas šādai infrastruktūrai. Un mēs nevaram atstāt novārtā plašāku dialogu ar vietējām uh, sabiedrības grupām, kuras būs pirmās, kas tieši varētu atbalstīt šādu infrastruktūru. Paldies. Giunta, rispetto a quanto è stato già detto. Tālāk runājot par jau minētajiem punktiem. Arī es uzskatu, ka ir diezgan dīvaini, ka nebija skaidrs atsauksmes, atsaucas uz tirzniecības politiku un visiem nolīgumiem, kas tagad ir gatavošanas izstrādes procesā un mums drīzāk vajadzētu tādā ofensīvā pozīcijā nostāties. Saskats šeit zināmas grūtības, kā nodrošināt konsekvenci visu politikas jomu ietvaros Eiropas Savienībā. Un priekšlikumā šai stratēģijai ir likts uzsvars uz nepieciešamību um, skatīties uz to, kā galvenās Eiropas Savienības politikas nostādnes var veicināt alternatīvu energoresursu izmantošanu, kā mēs varam arī uzlabot savu rūpniecisko ražošanu citos tradicionālos rūpniecības sektoros. Bet viss ir bijis tik ļoti tā, nu, defensīvi, tādā aizstāvošā pozīcijā, kaut vai šis, šis pats um, um, saules baterija jautājums. Uh, Mums ir jāņem viss šī politika kopā, konsekventi, un ja mēs to nedarīsim, tad mums būs ļoti grūti sasniegt mūsu vidus un ilgtermiņa mērķus. Tas attiecas arī uz to, ko referents nu pat teica. Mūsu atzinumā nevar nepieminēt, vismaz zināmā mērā, ietekmi Mm, kādu atstāja naftas cenu svārstības. Labi, tā ir šī ainas daļa, ne visa aina, bet mums ir nepieciešams pēc iespējas pilnvērtīgāks izvērtējums, dāmas un kunga. Mums ir divas minūtes, saka priekšsēdētājs. Buhnerkungs komisija un vēl referents grib izteikties pavisam īsi lūdzu Silvuslē. Eh, eh, Paldies Paldies, gribēju pateikties komisijai par dokumentu sagatavošanu, bet tas man šķiet nevisai labi pārdomāts. Piektā daļa, kur ir minēti dažādi energoavoti. Tur noteikti arī vajadzētu uzrakstīt, cik daudz ir sagaidāms no atsevišķiem avotiem, runājot arī par energoapgādes drošību un, protams, arī cēnu. Tiek runāts ļoti daudz par kodolenerģiju un uh, atjaunīgie energoavoti ir pieminēti tikai tā garām ejot. 35 centi kilovatstunda eh, kodolreaktoru saražotais un 5 centi fotovoltaiskā enerģija un 4,5 centi kilovatstunda vēja enerģijas. Uh, Tātad mums tie jārunā nevien par ekoloģisko aspektu, jārunā arī par cenu. Piemēram, urāns, eh, brūnoglis un tā tālāk. Nu, tas eh, mums nav tik lētas izēvielas. Mums ir daudz, daudz eh, vairāk pie tā jāstrādā, ja gribam nonākt pie kaut kā patiešām vērtīga. Es gribēju atgādināt ka mums īpaši ir jāņem vērā tieši tirzniecības politika. Tas, kas attiec uz rūpniecību un vidi, nu tas ir par to atbildīgs cits komitejs. Energo ģenerāla direkcija. Lūdzu, Demūrkungs. Merci, monsieur le président. Um, je serai très bref. D'abord pour vous remercier. Priekšsēdētāji ļoti, ļoti lakoniski gribēju pateikties, ka drīkstu šeit izteikties, ja mēs runājam par uh, galvenajiem principiem. Protams, energoapgādes drošība ir arī politisks raksturs mūsdienās, tālāk arī starptautiskā dimensija un treškārt tīrzniecības dimensija. Nu, varbūt tā diversitātāk skatoties, eh, gribu pateikt eh, tikai no mūsu ģenerāla direkcijas viedokļa raugoties. 2014. gadā mēs arī runājam par energoapgādes drošību, un tas ir tāds ļoti plašs jēdziens. Mēs nedrīkstam tikai runāt par apgādes drošību, mums ir jārunā arī par uh, patēriņu samazināšanu, par to, ka Eiropā, diemžēl, patēriņš pieaug, mums jārunā par atjaunīgiem energoavotiem. Tur ir ļoti, ļoti daudz elementu, kas ir iekļauts šajā jēdzienā. Mēs nerunājam tikai par apgādi. Mums jādomā arī par starptautisko dimensiju. Es varu piekrist visiem, kas teica, ka ir jāatrod citi energoavoti, jāatrod citi piegādātāji, mums ir jāved sarunas ar saviem partneriem - Ukrainu, ASV vai jāatrod jauni partneri. Nu, ir ļoti dažādas dimensijas. Ja mēs runājam par apgādes drošību un tā tālāk, ir jāveido arī dialogs par energopolitiku, galvenokārt vēršot uzmanību uz patēriņu samazināšanu samazināšanu. Tas ir tas, ko es gribēju teikt, un tāpat es gribēju teikt, ka mums no savas puses uh, ir ļoti svarīgi, lai jūs atbalstīst mūsu centienus, uh, strādājot pie šīs startautiskās dimensijas, jādomā par dažādiem energoprojektiem, un jūsu komitejai ir jāuzstāj arī uz to, cik svarīga ir tieši tirzniecības joma